Good afternoon, bonjour. Sveicināti, labdien, visi lūdzu ieņemiet vietas. Please be welcome to this. Sveicu jūs visus uh, Liba komitejas sēdē. Pirmais darba kārtības punkts, kā parasti attiecas uz darbkārtības pieņemšanu. Un es gribētu piedāvāt pieņemt darbkārtības projektu ar nelielām izmaiņām. Pirmkārt, apvienot trešo un septīto punktu, kas ir saistīti ar Lisabonas līgumu ietekmi uz nākotni. Tātad mēs tāpēc apvienosim trešo un septīto punktu. Un tad mums būs viedokļa apmaiņa ar mūsu referentu par Schengens novērtēšanas sistēmu, kur būs runa arī par Lisabons līgums stāšanos spēkā. Tātad šie te ziņojumi, par tiem mēs balsosim rīt. Un tad piecos pēcpusdienā mums būs viedokļu apmaiņa ar pretterorismu koordinātoru. Žilda Kerkopu, kas ir ļoti svarīgs darba kārtības punkts šodienas darba kārtībā. Rīt mēs uh, rīkosimies, kā ir paredzēts darba kārtībā, izņemot 23. punktu, kur ir runa par kriminālu procesiem, un šis punkts tiks atlikts uz 15. oktobru, kas ir nākamā mūsu komitejas sēde. Tātad tiesvedības nodošana krimināllietās neviens neiebilst, tad darba kārtība ir pieņemta. Otrais darbkārtības punkts priekšsādātāja paziņojumi. Kā jūs droši vien uh, atcerēsieties, uh, tad uh, droši vien, ka nav nekādi citi paziņojumi kā tas, ka ir bijis pozitīvs rezultāts īrijas otrajā referendumā, un to mēs varam tikai nosvinēt. Tad tas nozīmē, ka šā gada beigās varētu stāties spēkā Lisabonas līgums vai arī 2010. gada sākumā tas varētu notikt. Un es eh, domāju, ka tās ir labas ziņas. Point, point number three. Trešais darba kārtības punkts attiecas uz Lisabonas līguma ietekmi uz brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Šīs te viedokļa apmaiņas mērķis ir eh, uzklausīt Eiropas parlamenta juridisko dienestu, Zviedrijas prezidentūru. Ja Zviedrijas prezidentūras pārstāvji ir klāt un vēlas izteikties, uh, uzklausīt arī uh, Eiropas komisiju un AFCO, jeb konstitucionālietu komitejas referentu par Lisbonas līgumu. Gribētu pievērst jūsu uzmanību galvenajiem punktiem Lisabonas līguma ietekmei uz brīvības drošības un tiesiskuma telpu. Pirmkārt, tur tiks saglabāt Schengens sadarbība kā virzošais faktors. Un otrkārt, tā tad tiks uh, pārlikts uzsvars uz pamatiesību aizsardzību. Ceturtkārt, tas uh, dos Eiropas pilsoņiem vairāk uh, teikšanas un viņi varēs uh, uzsākt likumdošanas iniciatīvas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un uh, institūcijām un dažādām aģentūrām Eiropas Savienībā būs jāpievēršas arī pilsoņiem vairāk. Uh, būs jauns juridiskais pamats, kas padarīs uh, mūs leģitīmākus, tiks vienkāršots uh, institucionālais ietvers, uh, tiks atcelta tagadējā, tagadējais dalījums starp pirmo pīlāru un starpvaldību lietām. Līdz ar to tagadējais trīs, trešais pīlārs, ko izveidoja Māsrikts līgums, tiks apvienots, un tas stiprinās lēmumu pieņemšanas procesu paplašinot kvalificētā vairākuma balsojumu izmantojumu padomē. Septītkārt tas noteiks uh, drošības klauzulas, lai tiktu izmantot vairāk, tātad ievērot subsidētas un proporcionalitātes principi. Un visbeidzot, tas stiprinās demokrātisko principu, ko stiprinās uh, koplāma procedūras izmantošana Eiropas parlamentā plašākā mērā kopā ar citām lēmēja iestādēm Eiropas Savienībā. Tā tad eh, vispirms eh, došu vārdu Eiropas eh, parlamenta juridiskā dienesta pārstāvjiem. Bradlīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man nelielā prezentācija papildinās to, ko jūs tikko teicāt, un Jūs sniedzāt tādu politisku analīzi, es sniegšu drīzāk tādu institucionālu un juridisku analīzi. Priekšsēdētāja Lisabonas līgums pabeigtu procesu, kuru sāk Māstrihts līgums 93. gadā, proti kopienas metode uh, veidojot politikas, tiktu izmantot arī drošības tiesiskuma telpā. Jaunais līgums uh, būtiski vienkāršotu un demokratizētu līguma pie, lēmu pieņemšanas procesu šajā jomā. Vienkāršot tādā veidā, ka būs viena likumdošanas procedūra, kas būs izmantot gandrīz, uh, tiks izmantot gandrīz visos gadījumos. Uh, Un tā ir parastā likumdošanas procedūra, kā, kas ir jaunais nosaukums koplām procedūrai. Tas demokratizēto Eiropas parlamentu un arī nacionālajiem parlamentiem būtu būtiska loma spēlējama eh, šo te likumdošanas aktu pieņemšanā un ieviešanā. Institucionālais eh, ietvars eh, arī būs ar dažām izmaiņām. Uh, bet uh, izmaiņas būs diezgan minimāls. Tātad nākotnē šī te parastā likumdošanas procedūra tiks izmantot visās lēmumu pieņemšanas jomās, ieskaitot tās, kur uh, ir konsultēšanās ar parlamentu vai arī kur nebija konsultēšanās ar parlamentu, piemēram, kā starptautiskie nolīgumi, jūs visi atceraties par SWIFT nolīgumu, um, komiteja diskutēja par šādu nolīgumu ar ASV. Un tātad tie jautājumi, kas bija arī trešajā pīlārā, kā tieslietu sadarbība krimināla lietās un policijas sadarbība, tās eh, tiks iekļautas eh, tādos pašos noteikumos, kā tie bija iekšējiem tirgum, piemēram, eh, savienības un dalību valstu pasākumi arī varēs tikt juridiski pārskatīti kopien tiesā. Lisabonas līgums arī noteiktu, noteiks virkni jaunu mērķu Eiropas Savienībā un vispārīgi principu, piemēram, uh, prasību pēc solidaritātes dalību valstu uh, vidū, kas attiec uz trešo valstu, valsts piedarīgajiem runājot par pa, uh, patvērumu meklēšanu vai ārējo robežu kontroli un pieeju tiesiskumam pilsoņiem ir divas specifiskas institucionālas lietas, kas uh, horizontāli attiec uz visām brīvas drošības un tiesiskuma telpas jomām. Pirmkārt, nacionālajie parlamenti spēlēs pastiprināt lomu gan attiecībā uz pasākumu pieņemšanu, tātad um, apstiprināšanu un arī uz subsidiaritātes protokolu piemērošanu un uh, Nacionālo parlamentu lomas protokolu, bet arī, kas attiecas konkrēti uz brīvas drošības un to, tiesiskam telpu, uh, kas attiecas uz uh, ES politikas ieviešanas izvērtēšanu, proti sadarbību iekšējās drošības jomā un eiro just un eiro Eiropola jomā. Uh, otrā lieta, kas nav nekas jauns, ir tas, ka Dānija, Īrija un uh, apvienotā karaliste ir izvēlējušās īpašu optautu režīmu attiecīgajos protokolos šiem diviem līgumiem, kas ir pievienot. Ir arī vēl uh, piecas uh, konkrētas īpatnības Lisabonas līgumiem, līgumam, kas attiec uz konkrētiem lēmu pieņemšanas uh, veidiem. Uh, piemēram, attiecībā uz tiem uh, cilvēkiem, uz ko tas attiecās vai laikā ierobežot nosacījumi. Pirmkārt, tā ir īpaša likumdošanas procedūra, uh, kur ar parlamentu tikai jākonsultējas. Tur ir runa par uh, uh pagaidu uh, padomas pasākumiem, piemēram, kur uh, kāda dalība valsts saskars ar lielu uh, imigrantu plūsmu vai ģimenes lietas pārobežu kontekstā vai operatīvā sadarbība policijas uh, ietvaros. Uh, piemēram, viens dalībvalsts policijas spēki darbojas citā dalībvalstī. Šie pasākumi prasa arī vienprātību padomē, kā arī vienkāršo konsultāciju ar parlamentu. Un tur nav vajadzīgs klātsētais vairākums. Treškārt, kas attiecas uz uh, tiesu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību, šeit komisijai būs jādalās ar savu iniciatīvas uh, privilēģiju. Un ja ceturdaļa eh, dalībvalstu, bet ne individuāls eh, dalībvalsts to ierosina. Ceturtā lieta ir dalībvalstīm būs iespēja piemērot tās augtās avārijas bremzes, uh, runājot par tieslietām, policijas sadarbību, krimināllietām. Uh, kas, eh, ja tas skār eh, krimināla tiesību sistēmu konkrētajā dalībvalstī, kas notiktu šis pasākuma projekts, tad tiktu novērt, nosūtīts uz eh, Eiropadomu, kas kam jāpanāk konsens, un ja tas izdosies, tad tās valsts, kas grib doties tālāk, tās var izmantot pastiprināto sadarbību. Pēdējā konkrētā iespēja ir gan laikā, gan aptvērumā ierobežota, un tas attiecas uz Eiropas Savienības uh, darbībām, kas attiec uz politisko sabied, sadarbību un tiesu sadarbību krimināllietās, kas tika pieņemtas um, pirms Lisbonas režīmā. Komisija nevarēs uzsākt pārkāpuma procedūras tām dalību valstīm, kas nevarēs pienācīgi ieviest šos pasākums un kopienu tiesa uh, varēs tikai sniegt iepriekšējais spriedums par to režīmu, kas tagad ir spēkā priekšsādātāji. Es eh, esmu tagad izstāstījis par izņēmumiem šiem noteikumiem, bet skaidrs ir tas, ka vispārīgais noteikums ir tāds, ka politikas lēmumu brīvas drošības un tiesiskuma eh, telpā ir pilnīgi kopienas ietvaros, izņemot šos izņēmumus. Uh, Vēl viena lieta, par ko gribu runāt, ir pamatiesību harta. Tam būs, tai būs tāda pati vērtība kā līgumiem. Droši vien, ka deputāti zina, kāds ir pamatiesību hartas saturs. Tās ir tiesības, kas šobrīd e, ir aizstāvētas e, kopienas juridiskajā ietverā. Tās tagad tiks paplašinātas arī uz e, otro un trešo pīlāru. Man jāsaka, ka šīs hartas uh, ieviešanas uh, ir ierobežota. Pirmkārt, ir skaidrs, ka pamatiesība harta pati nekādā ziņā nepaplašina Eiropas Savienības uh, pilnvaras, kā to dara līguma. Tātad pirmā lieta, uz ko mums ir jāskatās, ir Eiropas Savienības likumprodošanas kompetences, kas uh, izriet no līgumiem. Uh, harta, protams, iz, ietekmēs to veidu, kā šīs kompetences tiks īstenotas, un institūcijām ir jārespektē, kādas ir uh, Eiropas Savienības pilnvaru robežas. Pavisam vienkārši piemērs. Dātu aizsardzības noteikumi, ja tos pieņem Eiropas Savienība, tad būs jāņem vērā trīs prasības, kas ir 8. pantā pamatiesību hartā. Pirmkārt, tas, ka katram ir tiesības, lai uh, viņa personas dati tiktu aizsargāti. Eh, taisnīga. Eh, tātad eh, taisnīga datu izmantošana ir iespējama, protams, ar piekrišanu likumā noteiktajā kārtībā. Un trešā lieta ir tāda, ka savienības noteikumiem būs jānosaka, ka jebkura iestāde, kas izmanto datus, tam ir jāiezvēro šie te noteikumi. Tagad par pašām hartas tiesībām. Pat ja tās ir noteiktas 1. līdz 49. pāntā, Ir jāuzsver, ka 52. pāns eh, nosaka, ka to piemērošana var būt ierobežot, bet, protams, izņēmums izņēmumam tās var tikai ierobežotas tikt eh, likumā ietvaros, un ja tiek eh, respektēta tiesība būtība, un ja ir šādas ierobežojumi nepieciešami. Un ja tiek uh, ņemti vērā vispārējās intereses principi, lai respektētu citu uh, tiesības un brīvības. Kas attiecas uz personīgās piemērošanas apvērumu, tad harta ir pilnībā saistoša visām institūcijām, visām uh, organizācijām, aģentūrām un citām Eiropas Savienības struktūrām, visās aktivitātēs tās ir obligātas arī un saistošas arī dalību valstīm, bet tikai tad, ja tās ievielka, ievieš Eiropas Savienības likumus. Un uh, uh, Polijā un apvienotajā karalistē ir speciālie protokoli. Un pēdējā lieta, kam gribētu pievērst deputātu uzmanību, arī attiec uz pamatiesību aizstāvību, un tas ir uh, Eiropas Savienības pienākums uh, pievienoties Eiropas uh, uh, cilvēktiesību konvencijai. Un tas ir noteikts jaunā Eiropas Savienības līguma 56. punktā, 2. punktā, un Eiropas uh, Uh, kopienai nav tiesības līdz šim tai pievienoties. Eiropas komisija veids sarunas par pievienošanos un padomei būs jānoslēdz vajadzīgā vienošanās un tur būs vajadzīga arī Eiropas Savienības pievieš, piekrišana un dalību valstu piekrišana attiecībā pēc to konstitucionālajām prasībām. Pievienotā vērtība tam ir tas, ka tiek ieviest individuālās sūdzības procedūra attiecībā arī pret kopienu tiesas lēmumiem, bet, protams, ka Eiropas Savienība varētu, varēs vienmēr sniegt plašāku pamatiesību aizsardzību nekā tas ir noteikts konvencijā, kas ir pieņemta 1950. gadā. Ja jums ir kādi jautājumi, varēsim uz tiem atbildēt. Paldies. Thank you. Now, Mr. Perillo. Nākošais runātājs Perilokums, kurš grib izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Divi tīrie sīkumi, ko es gribētu pievienot Bredlīkungu tikko sacītājiem attiecībā uz eh, Eiropas Savienības eh, iekļaušanos eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Es mēģināšu izteikties tomēr savā dzimtajā valodā. Lisabons eh, līgums paredz to, ka Eiropas Savienībai ir eh, jāpievienojas cilvēktiesību konvencijai. Tas ir nosacījums. Taču līgumā pār Eiropas Savienības funkcionēšanu ir norādīts, ka šī iestāšanās eh, procedūra notiek balstoties uz vienbalsīgumu padomē, kam seko nacionāla procedūra apstiprināšanas procedūra, kas lielos ilcienos nozīmē to pašu, ko ratifikācijas eh, procedūra, taču uh, Lisabonas līgumā šis eh, jēdziens vienkārši netiek izmantots. Manuprāt, ir svarīgi šajā parlamentārajā komitejā uzstāt uz to, lai Eiropas Savienības eh, iestāšanās, eh, pievienošanās cilvēk, eh, cilvēktiesību konvencija notiek maksimāli drīzā laikā. Un tāpēc, ka šāda iestāšanās, mm, pievienošanās cilvēku tiesību konvencija nodrošinās ārēju kontroli, Strasbūras cilvēku tiesību tiesas kontroli, kas uh, Eh, ir piemērojama visām eh, dalību valstīm. Nav no nevienas dalību valsts, kas varētu eh, pieļaut kādu optaut pasākumu, kā to pārēdz harta. Un šajā gadījumā tiek atvērta Stokholmas programma un process, jo puse, vairāk nekā puse no Stokholmas programmas punktu ir E, tos tiešā veidā ietekmē Eiropas e, Savienības pievienošanās cilvēktiesību konvencijai. Es pāriešu tagad pie nākamā aspekta. E, tā uzskata arī Vācijas federālā tiesa savā slavenajā šī gada 30. jūnija nolēmumā. Konstitucionālā tiesa runā par pienākumu pievienoties Taču es vēlos atgādināt to šeit, tāpēc, ka Karlsruves tiesas nolēmumā ir ilgi un gari paragrāfi attiecībā uz Eiropas eh, tiesiskumu telpu un it īpaši par tiesisko sadarbību e, kriminālajā jomā. Kā jūs zināt, šajā nolēmumā Karlsruves tiesa uzskata, ka šajā sakarā Vācijas valdības e, pārstāvji ir jāsaņem instrukcijas no Vācijas federālā parlamenta. Šis nolēmums tika e, kritiski un, zināmā mērā, bargi e, lasīts kopš tā laika, kad tas ir parādījies. Tajā, kas attiec uz mums, runājot par kriminālo jomu, Karls Rūjas nolēmums atgādina, ka pirmkārt pozīcijas ir jāpieņem parlamentiem, vai tas attiektos uz kopienas Eiropas līmeni, e, ir paredzēta koplēmuma procedūra, taču Eiropas parlamenta pozīcija nedrīkst būt zemāka e, kā Berlīnas parlamenta pozīcija. Un šeit runājot par starptautisko tiesisko un sadarbību krimināllietās, ir vēl vairāk jāņem vērā E, tas ir jau politisks, nevis juridisks lasījums, Karnas Lūis no, no tiesas nolēmumam, ir vairāk jāņem vērā Eiropas parlamenta pozīcijas. Es varētu atgriezties pie šī nolēmuma. Citā sanāksmē taču es gribēju šo aspektu pasvītrot. Paldies! Paldies, e, Pērīlokungs. Un e, tagad. Uh, Vai Zviedrijas prezidentūra Nilsona kungs izteiksies? Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribēju sacīt, ka uh, es atbalstu jūsu pausto gandarījumu attiecībā uz uh, piekdienas balsojumu Dublinā. Zviedrijas prezidentūrā ir ļoti gandarīti, ka e, balsojums notika tik, tik lielā mērā par labu līgumam. Varbūt tāds neliels, e, neliela minorīgāka e, nots ir tāda, ka vēl atsevišķas ratifikācijas nav pabeigts, taču mēs ceram, ka tomēr tuvākajā nākotnē šīs ratifikācijas tiks pabeigtas. Tāpat arī mēs domājam, ka mēs varam lielā mērā atbalstīt jūsu viedokļus par Lisabonas līgumu. Tas padarīs Eiropas Savienību eh, atvērtāku, demokrātiskāku un efektīvāku. Runājot par koplēmumu Eiropas parlamentam, es uzzināju, ka politikas jomas dubultosies no 40 līdz aptuveni 80, un tas nozīmē, ka šajās 80 jomās mēs Eh, eh, mēs vairs necietīsim no demokrātijas deficīta, kāds tas bija veco līguma ietvaros. Tālāk runājot par Lisabonas līguma ieviešanu, protams, norit diskusijas. Ikvienai prezidentūrai ir jāgatavojas eh, un notiek diskusijas starp pre prezidējošo valstu un Eiropas parlamentu, jo ļoti daudz jomas ir svarīgas mums gan mums, gan jums, un manuprāt šīs diskusijas um, norit veiksmīgi, un jūs uh, varēsit uh, uzzināt šos rezultātus uh, pakāpeniski tām, tām turpinoties. Tālāk vēl viens svarīgs punkts jau tika pie, pieminēts. Šeit ir jautājums par pamattiesībām. Uh, Eh, arī šis jautājums ir ļoti tuvs Zviedrijas prezidentūrai. Vēl viens jautājums ir par to, ko tad mēs darīsim ar juridisko bāzi, kas mainīsies līdz ar jauno līgumu. Un es gribētu paust cerību šajā sakarā, ka mēs varēsim rīkoties tāpat, kā toreiz, kad mēs pārgājām no Amsterdams uz Māstriktu, ka mēs ļoti cieši sadarbosimies. Uh, starp prezidentūru un referentiem, un mēs varam eh, panākt pozitīvus rezultātus gan padomē, gan parlamentā. It īpaši tas attiecas uz eh, pamatlēmumiem, taču ir arī jaunas eh, juridiskās bāzes citās jomās, un es Eh, vēlos apstiprināt, un jūs eh, zināt tikpat labi kā es, ka mūsu priekšsēdētāji ļoti cieši sadarbojas ar jūsu ieceltajiem referentiem dažādajos jautājumos. Noslēgumā es gribētu pieminēt jautājumu, kuru pieminēja cienējamais deputāts par Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Viņš norādīja, ka viņš vēlētos, lai šī konvencija, pievienošanās konvencija notiktu maksimāli drīzā laikā. Es pilnībā atbalstu šo viedokli un es ceru, ka tā būs galvenā, galvenā pazīme priekšlikumā Stokholmas programmai pēc eh, pāris nedēļām. Un mēs gribētu, lai šis jautājums tiktu pabeigts maksimāli drīzā laikā un efektīvā veidā. Paldies! Thank you, Mr. Nilsson. Paldies, Nilsson kungs. Norēps komisija Laura Korrado lūdzu. Paldies. Pirmkārt, komisija ir gandarīti par īrijas referenduma rezultātu, un mēs ceram, ka ratificēšanas procedūras tiks pabeigtas drīz visās dalībvalstīs, kā jau tu sacīji prezidentūras pārstāvis. Mēs arī apsveicam tos jauninājumus, kurus ievieš Lisabonas līgumus pēc tā stāšanās spēkā, tīpaši. Ja Eiropas eh, eh, parlamenta plašākās pilnvaras, eh, tāpat arī tiesiskuma paplašināšana uz plašākām jomām un paplašināt lomā nacionālajiem parlamentiem. Kā jau prezidentūra sacīja, padomē notiek gatavošanās, arī komisijā notiek gatavošanās. Un It īpaši tas jāsaka attiecībā uz pievienošanos cilvēktiesību konvencijai. Arī šis jautājums tika pieminēts. Tāpat citi jautājumi kuri gūs jaunu juridisku bāzi, e, tādi kā, piemēram, pilsonības iniciatīva. Tālāk e, runājot par izmaiņām juridiskajā bāzē, vairākiem juridiskiem instrumentiem, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, vai nav vēl pabeigti. Mēs ceram uz ciešu sadarbību ar jums dažādu priekšlikumu sakarā, it īpaši runājot par sadarbību ar referentiem, lai darbs var turpināties konstruktīvā veidā, it īpaši šeit ir jārunā par tiem priekšlikumiem, kuri pāries no konsultāciju uz koplēmumu jomu. Un tieši tāpat kā pagātnē, kad mēs rīkojāmies, kad stājās spēkā Amsterdams līgums, komisija e, nāca klajā ar paziņojumu visiem, kurā tika iekļauti, e, iekļautas arī izmaiņas juridiskajā bāzē, un tas būs arī formālais grozījums priekšlikumā par juridisko bāzi. Tālāk runājot par trešā pilāra priekšlikumiem. Mēs runājam par dažāda veida likumiem, un tas ir tas veids, kā mainās mūsu interpretācija eh, juridiskai bāzei un kas mainīsies stājoties spēkā Lisabonas līgumam un kādas būs izmaiņas šajās eh, interpretācijās. Protams, ja, kas notiks, ja netiks formāli pabeigti, pabeigti šo dokumentu pieņemšanu pirms Lisabonas eh, stāšanās spēkā, un kā šie jautājumi tiks atspoguļot jaunajā juridiskajā bāzē, tāpat arī jāpiemin, ka tas attieksies uz jau esošajiem akī trešajā pilārā. Mēs domājam par iespēju. Iesp iespējām mainīt atsevišķus trešā pīlāra aktus. Tāpat arī jānosaka politiskās prioritātes, it īpaši, ko noteiks jaunā komisija un komisāri atbildīgi pār tiesiskumā brīvības un drošības portfeli. Un arī mūsu devums eh, un parlamenta devums, kāds būs attiecībā uz jaunajām politikām, to mēs apspriedīsim ar jums. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad eh, došu vārdu deputātiem, kuri vēlas izteikties. Bretavāris kungs vispirms, lūdzu. I'm sorry, President, but I... Es atvainojos priekšsādātāji, bet man liekas, ka es nelūdzu vārdu. Nu, es atvainojos, labi. Tad Romēvas kungs, lūdzu. Yeah, thank you very much. Paldies. Man ir ļoti konkrēts jautājums par hartu un par protokolu, kas attiecas uz apvienoto karalistu un Poliju. Vai jūs lūdzu varētu konkrētāk izteikties, kādas ir konkrētas sekas tam visam? Runājot par to, vai tas tiks Uh, piemērots uh, valsts piedarīgo vai geogrāfiskā aspektā šo divu valstu gadījumā? Vai jūs mums varētu kādu piemēru sniegt, kā to varētu piemērot un kā? Thank you, Mrs. Paldies, Lūtvārds kundze. Yes, Jā, mans jautājums arī ir par šo protokolu. Ja es pareizi sapratu, šis te īpašības vārds, ko Bradlī vārds, Bradlī kungs teica, šis dīvainais uh, protokols attiecībā uz apvienoto karalistu un Poliju, tas apkopo arī manu iespēju par to, kāds uh, ir šī protokola efekts. Tātad būtu ļoti labi, ja Bradlī kungs varētu iesniegt rakstisku tekstu, tātad to, ko viņš tikko prezentēja, tas būtu ļoti noderīgi. Uh, Un uh, arī vai mums ir juridiskā dienesta viedoklis par šī protokola nozīmi, tas būtu ļoti interesanti. Man konkrēti interesē arī Romēvis kunga jautājuma atbilde. Tātad, vai tas būs attiecībā uz apvienotās karalists valsts piedarīgajiem vai apvienotās karalists uh, jurisdikcijā. Uh, Un vēl Bredlija Konga kolēģis piebilda kaut ko. Viņš teica, ka ja Eiropas Savienība pievienojas Eiropas cilvēktiesību konvencijai, tad uh, būs ārēju kontroli, kas attiecas uz visām dalībvalstīm bez optautu iespējām. Tā tad ir tāds te interesants scenārijs, jo, uh, lai arī kurš no uh, Polijas vai apvienotās karalists būtu izslēgts, uh, tātad šī protokola ietekmē, uh, tātad kuru harta it kā neskartu, viņš tik un tā var vērsties Strasbūras tiesā un sūdzēties par veidu, kā apvienotā karaliste ievē, ievieš Eiropas Savienības noteikumus, kas ir ļoti interesanta doma. Uh, Vai to varētu vēl nedaudz izvērst? Eh, būs eh, droši vien apvienotajā karalistē cilvēki, kas tagad droši vien piedalās partijas konferencē, kas par to, vai arī pagājušās nedēļas partijas konferencē, varbūt arī tādi būs, kas to varētu izmantot. Vai mums varētu juridiskais dienas nedaudz paskaidrot, kā šis interesantais scenārijs varētu norisināties? Uh, jo varbūt, ka viņi domāja, ka viņi uh, būs uh, izolējušies pret šo hartu, bet viņi nebūs uh, uh, izsargājušies no uh, vēršanās iespējas tiesā, kas pat nav uh, daļa no Eiropas Savienības sistēmas. Thank you. Paldies. <laughs> Thank you, Mrs. Lutford. Paldies, Lutfordas kundze. Jūs izklausījāties pārsteigts priekšsēdētāji. Paldies, tagad būs atilkungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī pievienoties tiem, kuri pozitīvi novērtē īrijas balsojumu. Un uh, gribētu izteikt arī cerību, ka ratifikācijas process pēc iespējas drīzāk tagad noslēgsies un līgums pēc iespējas drīzāk stāsies spēkā. Bet es gribētu izteikt tādas plašākas pārdomas par to, ko mums, eh, par ko liecina situācija īrijā. Vienas no lielākajām bažām, kas bija īrijas vēlētājiem, bija saistīts ar to, ka Eiropas Savienība pārāk iejaucas eh, zināmos nacionālo valstu vai pat ģimenes dzīves aspektos, kas eh, sniedzas pāri tam, kas pilsoņiem šķiet pieņemams. Un es domāju, ka tas mums liek būt diezgan piesardzīgiem, uh, lai arī ko mēs darītu šajā institūcijā un arī kā mēs to darām. Uh, un arī ģimenes tiesības. Uh, te bija skaidrs, ka īriem bija bāžas tādā līmenī, uh, Uh, tātad par to, kādā līmenī Eiropas Savienība iejaucas un diktē īriem, ko viņiem kā vajadzētu darīt. Tātad ši, visas šīs debates un arī pats līgums, tad, kad tas stāsies spēkā, un es ceru, ka tas drīz notiks, uh, tas aicinās uh, mūs visus uzņemties šo jauno atbildību ļoti piesardzīgā un uzmanīgā veidā. Otrakārt Es domāju, ka arī procedurāla uh, ietekme būs uz mūsu komitejas darbu priekšsādātāja kungs, jo likumdošanas darbs, šis tas loks uh, tieslietās un iekšlietās uh, pieaugs, un arī komisāru skaits pieaugs. Līdz ar to mūsu darba organizācijai ir jāpielāgojas šīm jaunajām izmaiņām. Mums ir jāparūpējas un jānodrošina uh, pietiekam daudz laika mūsu darba kārtībā un jādod priekšroka likumdošanas dokumentiem. Jo, ja pieaug šo likumdošanas jautājumu skaits, tad eh, tas būtiski ietekmēs mūsu darbu. Man tiešām šķiet, ka kaut kādā brīdī priekšsēdētāja koms mums vajadzētu paraudzīties, kā tas viss um, eh, pārveidos mūsu ikdienas darbu komitejā, jo līdz ar darba slodzes pieaugumu par to ir jādomā. Paldies! Paldies. Horgi kungs, lūdzu. Eh, gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es eh, gribēju eh, pozitīvi novērtēt to, ko kas bija referendums pagājušajā piekdienā īrijā. Politikā dažkārt mēs varam atrasties starp pesimismu un optimismu, ja nebūtu šis notikums bijis pozitīvs, mēs būtu bijuši vīlušies, taču tā kā tas bija pozitīvs, mēs esam optimismi pilni. Un es, protams, gribēju eh, nākt klāt ar pārdomu šajā komitejā par to, kas, ko tad mūsu jomā nozīmē Lisabonas līgums, ja tas stājas spēkā drīzumam. Manuprāt, nebūs iespējams uh, Viss lielais eh, potenciāls Lisbonas līgumam eh, nebūtu iespējams eh, tiesiskuma un brīvību telpā, ja dalību valstis Lisabonas stāšanos spēkā ne paredzēs zināma suverenitātes cesiju. Jo, lai vienotu un unificētu mūsu tiesiskumu, policijas, krimināla sodu sistēmas, Eh, nebūs iespējams to īstenot, ja nebūs pietiekumi dāsnes attieksmes no dalībvalstīm. Mēs zinām, ka padomē ir ļoti liels grūtības, lai veidot kopīgos tekstus attiecībā uz ļoti daudzām jomām, kas mums ir jāunificē eh, Eiropā, lai piešķirtu eh, saturu Lisabonas potenciālam šajā jomā. Un otrais būtu tīri informatīva rakstura paziņojums. Jūs zināt, ka nākamajā gadā Spānija pirmajā pusgadā Eh, būs prezidējušā valsts padome, un es kopā ar citiem deputātiem no citām politiskām grupām Spānijā strādāju, lai izveidotu konsensus starp Spānijas politiskajām grupām atbalstam Spānijas prezidentūrai. Es gribētu informēt kolēģis, ka iespējams visas Spānijas politiskās eh, grupas esam piekritušas lūgt eh, valdībai norādīt, ka eh, Spānijas prezidentūras prioritāte ir cilvēka tiesību hartas ratificēšana šajā pusgadā. Tā ir viena no prioritātēm, ko Spānija atzīmē, iezīmē savai Eh, prezidentūrai, lai tas notiktu pirmajā pusgadā vai arī eh, nākamā gada laikā, eh, kā jau tika sacīts no juridiskā dienesta puses, izteikts, ka šās, šīs hartas ratificēšana ir būtiska. Un E, priekšlikums, vēl viens priekšlikums, pie kur mēs strādājam, ir direktīvas, e, direktīvas izveida attiecībā uz tautas iniciatīvu, lai, kas dot iespēju, lai viens miljonus eiropiešu, kas parakstītos zem kādas iniciatīvas, varētu dot virzību likumdošanas projektam. Tādējādi mums ir nepieciešams vairāk likumdošanas iniciatīvas, un tas balstoties uz AFCO komitejas izstrādāto, um, izstrādāto viedokli izstrādāto atzinumu, ko arī ir skatījusi Spānijas prezidentūra kā vienu no savām prezidentūrām, kas tiktu skatīta šī sasaukuma laikā. Un tas būtu inovatīvs veids iekļaut Eiropiešu likumdošanas iniciatīvā. Paldies, turpina priekšsēdētājs e, Intveldes kundze nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī pievienojos tiem, kuri pauda savu prieku par īrijas referendumu rezultātu. Manuprāt, rezultāti bija ļoti labi, tas bija tāds pārliecinošs pārbalsojums. Un man ir dažas vispārīgas piezīmes. Pirmkārt, es dzirdēju, ka kāds teica, neatceros kurš, bet eh, teica, ka Eiropas Savienība tagad iesaistīsies eh, veselā virknē jaunu politikas jomu. Es to nedaudz gribētu eh, relativizēt. Eiropas Savienība jau tagad ir aktīva daudzās politikas jomās, konkrēti tajās, kas ir mūsu komitejas eh, pārvaldē, bet ne ļoti transparentā veidā. Uh, Un uh, tas, ko mēs te panākam pilsoņiem, ir tas, ka šīs politikas tagad būs atklātībā, tās tiks apspriestas atklāt Eiropas parlamentā. Un tajā pašā veidā mani nedaudz uh, samulsināja Simon Busitilu komentāri. Viņš teica, ka Eiropas Savienība izskatās iejaucas cilvēku privātajā dzīvē un ģimenes dzīvē. Man patiesībā ir tāda sajūta, ka Uh, Eiropas Savienība vispār neiejauc cilvēku privātajā un ģimenes dzīvē, mēs to aizstāvam. Un ja kāds iejaucas, tad tās ir nacionālās valdības un uh, dažādas Romā uh, bāzētas organizācijas un līdzīgas organizācijas. Otrais uh, komentārs man ļoti iepriecināja tas, ko pieminēja juridiskais dienests par Karlsrūjas spriedumu, tātad Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu, jo atklāt sakot, mani ļoti satrauc šī sprieduma iespējamā ietekme, jo Tur ir uh, paustas ļoti būtiskas lietas par to, ka Eiropas parlaments nekad nevarētu būt par er, īstu parlamentu, kas pārstāv Eiropas pilsoņus, piemēram, ka mums nav reālas opozīcijas, nav rea īstas valdības, būtībā, ka mēs neesam tikpat labi kā Vācijas parlaments. Bet ja jūs rūpīgi izlasāt to, tad uh, šķiet, ka Uh, pa sētas durvīm tiek ieviests tāds jauns veto nacionālajiem parlamentiem. Un es gribētu lūgt šo komiteju, priekšsādātāju kungs, vai mēs varētu gūt uh, mūsu juridiskā dienesta atzinumu par Karlslovis spriedumu iespējamo ietekmi. Un visbeidzot, atsaucoties uz uh, padomes pārstāvja komentāriem, man ir liels prieks dzirdēt, ka padome gatavojas tieši sadarboties ar šo te Eiropas parlamentu uh, jo es, godīgi sakot, sadarbību starp padomu un parlamentu ne, negribētu saukt par ļoti tādu kooperatīvu, jeb draudzīgu. Un jūs arī teicāt, ka jūs sadarbosieties ar referentiem par konkrētiem jautājumiem. Es esmu referente par Eiropolu un uh, konfidenciālo dokumentu uh, savstarpēju apmaiņu, un man jāsaka, padoma ar mani nav konsultējusies. Uh, un es biju arī referente par Eiropas PNR schēmu, un tā rezolūcija, ko es piedāvāju, tika pieņemta pagājušā gada novembrī. Šis parlaments vienprātīgi prasīja no padomas nākt klājā ar uh, informāciju par šo jomu. Mēs gandrīz jau varam svinēt gada jubileju šai rezolūcijai un neesmu saņēmusi nekādu informāciju, un es varētu turpināt šo sarakstu. Es ceru, ka dramatiski uzlabosies šī sadarbība, un es sagaidu, ka tas notiks tik līdz tiks ratificēts Lisbonas līgums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Intveldes kundze! Albrecht kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu tikai piebilst vēl vienu papildus piemēru un arī uzdot jautājumu padoms pārstāvim. Ja mēs sagaidām tātad, ka Lisabons līgums drīz tiek stāsies spēkā, tad man interesēja, ko domā Zviedrijas prezidentūra par šo te argumentu, ka Eiropas parlamentam būtu jāiesaistās trešā pīlāra uh, regulējumā un vai tas varētu nozīmēt to, ka SWIFT nolīguma noslēgšana varētu tikt atlikta. Šī komiteja paskaidroja ļoti skaidri, kāpēc mēs neesam par to, ka šis noslīgums tiek noslēgts tagad, un man tiešām interesantu Zviedrijas pārstāvja uh, atbildu šo jautājumu. Paldies. Alvaro kungs, lūdzu. Well, much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piebilst arī tam, ko Sofija teica. Mūsu līdzinējā pieredze ar padomi arī nav bijusi lieliska, bet uh, mana ziņojuma gadījumā bija uh, ļoti laba sadarbība, mēs to plaši apspriedām. Uh, Bet eh, varbūt turpinot par to, ko teica Albrehta kungs, man arī ļoti interesētu, kas notiek ar šiem te dosjē. Eh, juridiskais dienests to paskaidroja. Tātad, kur mēs vispār neesam iesaistīti, varbūt, ka es pareizi nesapratu, bet SWIFT nolīgums citi jautājumi, eh, PNR, kā Sofija teica, un tur ir vēl citi jautājumi. Vienkārši iedomāsimies, ka pirms Lisabonas ratifikācijas nav SWIFT nolīguma. Uh, vai komisijas iestādes vērsīsies pie ASV un teiks, mums atkal viss ir jāsāk no jauna, jo tagad arī parlaments būs iesaistīts, vai tas vienkārši tiks ielikts otrajā pīlārā un kļūs par ārlietu politikas jautājumu, kur mums nav koplēmums. Tātad būs interesanti redzēt, vai tiks mainīts juridiskais pamats prom no mums vai mūsu virzienā. Un tā ir viena lieta, kas mani interesē šajos uh, jautājumos, kas nav vēl izlēmta. Un vēl komisijā, piemēram, ja nav oficiāli pieņemti šie te dokumenti, kas vēl nav tātad publicēti komisijas oficiālā vēsti, vēstnesī, vai tie tiks atsākti. Es gribētu zināt, kā tas īsti darbosies, jo es uh, tieši beidz skolu, kad uh, tika ratificēts Amsterdams līgums. Man interesē tātad, kas notiks, vai uh, Eh, tas būs tāds eh, vispārīgs grozījums. Mēs mainām tagad juridisko pamatu visam, vai tas būs trilogs, sāksies viss no jauna. Tātad būs interesanti redzēt, kā tas viss notiks. Un, eh, tas noteikti nebūs vienkārši. Un viens jautājums juridiskajam dienestam, tāds varbūt filozofisks jautājums. Lisabons līgums, jūs dzirdējāt, ko minēja uh, juridiskais dienas par šiem te avārijas bremzēm, ko viena valsts var izmantot. Šeit es domāju, piemēram, par apvienoto karalisti, uh, ka tā varētu nobremzēt kādu jautājumu, kur uh, tā nemaz nav iesaistīta, vai tur ir kaut kādas juridiskas robežas šīm bremzēm vai ir kāda valsts, kurā ir protokols, kura kurā tiek noteikts, ka, ka tā kādā jomā nav iesaistīta, bet tās tik un tā var nobremzēt jautājumu šajā jomā. Tas varētu būt ļoti efektīvs instruments varbūt nacionālajā politikā. Un tas būtu interesanti uzzināt, kā tas notiks. Un vēl viens jautājums, par ko koordinātori rīt varētu apspriesties. Tas jau tika minēts, mums būs daudz vairāk darba tagad pēdējos eh, piecos gados mums bija vairāk kā 480 eh, dokumenti, kas izgāja cauri šī komitejai. Es nezinu, cik tas būs, eh, kad eh, tagad būs eh, koplēmums. Es redzu budžeta komitejā, ka tur ir plaši pieaudz darba apjoms. Tātad, protams, lieliski šeit strādā lieliski, bet tajā pašā laikā tie paši cilvēki nevar izdarīt daudz vairāk. Mums vajadzēs noteikti atbalstu, bet es domāju, ka jūs droši vien to gribēsiet rīt koordinātoru sanāksmē apspriest. Paldies, Franškungs, lūdzu. Uh, es eh, protams, negribu sabojāt atmosfēru, svinīgo atmosfēru pēc e, e, Lisabonas apst, apstiprināšanas Sīrijā. Taču mēs e, dzirdam, ka ir jāpārskata nenorādīta sadaļa šajā līgumā, vai tas būtu. E, Eh, vai tas tika solīts, lai uzvarētu vēlēšanās? Paldies, kā, un, un paldies par skaidrību un īsumu. Tagad turpina priekšsēdētājs. Mēs atkal uzklausīsim juridisko dienestu Bārnaskungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, es nevarēšu sniegt apmierinošanas atbildes visiem e, runātājiem. Pirmais jautājums par rakstisko tekstu. Protams, ka mēs rakstisko tekstu e, sniegsim e, sekretārijām. Tālāk par protokolu runājot. Šeit nav juridiskā dienesta atzinuma, taču mēs varētu mēģināt tādu sniegt Tālāk par eh, um, ģimenes tiesībām Busotilkungs norādīja. Lozungs eh, bija, ka Eiropas Savienībā vairs negraus jūsu saimniecību, taču, cik man zināms, ģimenes tiesības neietilpst Eiropas Savienības tiesību eh, kompetencē. Un ir viens gadījums, kurā vien, vienprātības eh, lēmums, eh, vienprātības eh, princips ir jāizteno. Intveldes kundze uzdev jautājumu. Man jāsaka, šīs nav jaunas jomas Eiropas Savienības aktivitātēs. Lisabons līgums paskaidro pilnvaru apjomu. Un pašreizējais 308. Eh, pants eh, eh, kļūst tādējādi kļūtu daudz grūtāk izmantojams un Lisabonas līgumā mums ir sniegti precīzāki skaidrojumi. Runājot par Karlsrūves nolēmumu, kā sacīja jau kolēģis, mēs labprāt uh, par to izteiktos komitejas priekšā vēlāk un arī atbildētu uz jūsu jautājumiem. Tālāk runājot par eh, ārkārtas eh, bremzēšanas iekārtu, kas, eh, kā jau tika pieminēts, kurās dalībvalstīs tās darbotos, kurā ne, mēs arī to labprāt atbildētu. Thank you, Mr. Mr. Bradley. Paldies, Bradley kungs, un Nilsona kungs tagad no prezidentūras. Paldies, priekšsēdētājs. Ļoti īsi par trim jautājumiem, kas tika uzjūta. Pirmkārt, par PNR situāciju. Padomē ir sekojošā, un arī parlamentā, manuprāt, ir tāda, ka nav bijuši nekādu domu attiecībā uz diskusiju turpināšanu. Un mēs gaidām jaunu Lisabonas līgumu, kad tas stāsies spēkā. Un e, padu, e, komisija nāks klāj ar jauniem priekšlikumiem. Tomēr PNR jautājumā nekad nav bijis domstarpība par to, vai ir vai nav jāizmanto e, PNR, jo PNR tiek izmantots lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu. Kā sacīja ministri jau šeit parlamentā, uh, aptuveni 80% eh, no eh, narkotisko vielu izņemšanām tiek, notiek pateicoties PNR, tāpēc eh, mēs varam norādīt, cik PNR ir noderīgs stārāk par Eiropolu referentu. Intveldes kundze, ļoti žēl, ka neviens ar jums nav sazinājies, un es, ja varētu, tad es labprāt uzaicinātu uz sarunu, uz pusdienām, ja ir iespējams. Uh, un mēs varētu apspriest ar Eiropolu saistītas jautājumus. Un tāpat arī, ja jūs neviens ar jums nav sazinājies, tad iespējams eh, kāds no jums nebija eh, tajā brīdī iecelts par referentu. Es tik tiešām gribu jūs pārliecināt, ka mēs ar jums sazināsimies maksimāli drīzā laikā, lai varētu ķerties pie diskusijām. Tālāk par SWIFT mēs jau esam nākuši klajā ar mūsu pozīcijām šeit parlamentā. Un šeit situācija, protams, ir tāda, ka mēs runājam par pagaidu novīgumu ar 12 mēnešu darbību, iespējams mazāk, un e, nolīguma mērķis ir, lai nepārtrauktu ļoti noderīgo informāciju, kur mēs saņemam tā saucamajā TFTP schēmā, lai mēs varētu uh, novērst teroristiskos uzbrukumus arī Eiropā. Tas ir noticis, un mēs esam pārliecināti, ka komisija nāks klajā ar jaunu mandātu sarunām Lisabonas līguma ietvaros, tad, kad tas stāsies spēkā. Paldies! Thank you, Mr. Nilsson. Not to reopen the debate, but... Paldies, Nilsson kungs. Šķiet, ka Intvalds kundze gribētu saņemt precīzākas norādes. Es tā arī nesapratu, vai viņa piekrita uzaicinājumam uz pusdienām. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi romantiski. Bet es pieņemu. No, PNR... Par PNR, par PNR mēs parunāsim divpusēji. No eh, Nav precīzāku skaidrojumu. Mēs atkal pievēršamies komisijai, kur rado kundze. Jā, es eh, gribēju varbūt to paskaidrot tikai vienu lietu, kas bija par mūsu paziņojumu. Šie priekšlikumi attieksies tikai uz pirmā pīlāra priekšlikumiem. Uh, un kas attiecas uz tiem instrumentiem, kas tiek skatīti šajā komitejā, tur ir runa par legālo imigrāciju un par ilgtermiņu vīzām un dažiem Schengens jautājumiem. Bet nav daudz uh, dokumentu, ko tas skartu. Lielākā daļa skatāmo dokumentu ir trešajā pīlārā, un, kā jau es teicu, komisija uzskata, ka šie uh, Uh, priekšlikumi, kas vēl nav formāli pieņemti līdz jaunā līguma stāšanās spēkā brīdim, tad tie atkrīt, tie vairs neeksistē. Tad mums būs jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem uz jauna juridiskā pamata, ko mēs darīsim. Bet tā kā tagad ir pārēj uz jaunu komisiju, jauniem komisāriem, tad, protams, ka šie te politiskie lēmumi būs jāpieņem jaunie komisijai un, protams, būs uh, interesants debats ar jums par uh, prioritātēm, un mēs tās gaidām ar nepacietību. Paldies! Thank you! Finally! Paldies! Visbeidzot, būtu varbūt noderīgi uzklausīt atbildīgās personas no attiecīgās nodaļas, kas mūs varētu informēt par resursiem, kas ir pieejami Eiropas parlamenta deputātiem, uh, Šeit runājam par tehniskajiem, juridiskajiem jautājumiem un neatbildētiem jautājumiem. Lūdzu, Rišārds Kunze. Merci, monsieur le président. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām tā ir laba iespēja manam departamentam izteikties šodien. Mēs runājam par uh, atzinumu par Lisabonas līgumu spēkā stāšanos, kas nozīmē daudz jaunu darba jomu, daudz jaunu pētījumu, un mēs esam šeit, lai varētu jums palīdzēt. Iepriekšējā sasaukumā daudz laika vajadzēja, lai e, deputāti un komitejas apzinātos tos e, tās iespējas, e, ko, ko sniedzēja izpētes e, nodaļas. Katrā parlamenta komitejā ir atvēlēts zināms budžets pētījumiem, kas ir neatkarīgi no tiem pakalpojumiem, ko nodrošina sekretariāts komitejas darbam. Runājot par Libe komiteju, tā ir mana nodaļa, tematiskā nodaļa pilsoņtiesības un konstitucionālās lietas. Mēs ap, strādājam arī ar uh, Eh, negluži dviņu, bet māsīcu komiteju, juridisko komiteju, lūgumrakstu komiteju un sieviešu tiesību komiteju. Tematiskajā nodaļā jūsu jomā strādā trīs eksperti, kas ir šeit kopā ar mani. Tie ir Aleksandro Gavolī, Žans Luī Gregvārs un Elena Kalers, kuris strādā pie Eh, datu aizsardzības policijas un tiesiskās sadarbības ietvaros Gregvārkungs par pamattiesību un patvērumtiesību jautājumiem un Helena Kalersa eh, pie jautājumiem, kas saistīti ar ārējo robežu šķērsošanu un legālo un nelegālo imigrāciju. Mēs veicam pētniecisko darbu. Mēs vai nu eksternalizējam atsevišķus resursus, tad, kad tos vēl eh, tad, kad mums nav iekšējo līdzekļu tos īstenot pašiem, mēs, eh, mēs tādējādi nodarbinam visas Eiropas eh, institu, eh, institūtus un pētnieciskās iestādes, mēs organizējam publiskos konkursus un meklējam jautājumus, uz, atbildes uz jautājumiem, ko uzdod jūsu komiteja. Tāpat arī daļu darba mēs veicam iekšēji. Šeit ir runa par zinātnisku darbu, kur mērķis ir strādāt vairāk dziļumā, kas nevienmēr ir saistīti ar kādu parlamentāru procedūru vai gluži pretēji, kas ir saistīti ar vairākām parlamentārām procedūrām, un šobrīd, teiksim, mēs esam jau kopš iepri, iepri, iepriekšējā sasaukuma Mums, mums priekšā ir divi pētījumi, viens par nastas jeb slodzes sadalījumu attiecībā uz patvērumu, otrs par, eh, arī par patvērumu jautājumiem. Un tagad, lai jūs labāk varētu saprast, ko dara tematiskā nodaļa, un arī, lai palīdzētu labāk strādāt deputātiem, mēs esam sagatavojuši tādas diezgan apjomīgas mapes, kas atrodas uz jūsu galdiem. Tā ir mazliet novecojas metode, bet tajā pašā laikā šī mapju metode mūsuprāt ir ar trīskārtīgu priekšrocību. Tā ir personalizēta mums, mēs varējām uh, Eh, ņemt vērā jūsu personiskos valodu profilus, ne tikai jūsu pirmo valodu, bet arī jūsu otro valodu dokumentiem, kuri nav pieejami visās valodās. Tādējā tas ir personalizēts rīks un arī personalizējams rīks. Mēs e, ceram, ka jūs varēsiet izņemt ārā visu, kas jūs neinteresē, un papildināt to, ko, to, kas jūs interesē. Tāpat arī tas ir rīks, kas Eh, ko var attīstīt, jo šeit runājot par atsevišķiem tekstiem, eh, teiksim, patvērumu likumdošanā, kur tiek nomainīta tā sekcija ar citu, vai tiek pievienots cits elements, vai izdarīt kādu citu grozījumu, apzinoties to, ka šis rīks ir pilnībā jūsu rokās, un mēs ceram, ka jū, tas varēs kļūt par jūsu, jūsu nepieciešamo informācijas uzkrāšanas un apkopošanas rīku. Mēs ceram, ka uh, Tas būs jums eh, noderīgs. Tur šeit ir arī modernāki līdzekļi, piemēram, USB flash atmiņa un, un, un eh, kompaktdisks, kur jūs, kur jūs visu varat iekļaut elektroniskā veidā. Tad, eh, kad, taču apzinoties, ka līdz ko ir flash atmiņa, tad ir tendence visu atkal drukāt no jauna un vēlreiz no jauna. Tāpēc tomēr ir labāk, lai jūsu rīcībā būtu arī dokumentu mape Un es vēl vēlos precizēt, ka ja jūs nevarat ņemt vienmēr līdz savu mapi, jūs to, jo jūs dodaties kaut kur prom, jūs to varat nodot zāli ziņiem, kuri nogādās to jūsu biroģā. Mēs gaidām atgriezinisko saikni no jums, un es precizēju, ka tīri valsts naudas izmantošanas eh, kontrolas dēļ, tad, kad mēs eh, tad, kad jūs piesakāt kādu pētījumu, tad nākamo eh, soli veids koordinatori, kuri nosaka prioritātes un tad sniedz savu atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Rišāra kundze, par jūsu izklāstu. Vai ir kādi jautājumi par šiem juridiskajiem jautājumiem? Dievs Demēra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vienkāršs jautājums. E, raugoties uz mapi savā priekšā, gribu uzdot jautājumu Ričāra kundzei, vai tik tiešām e, mēs varēsim e, legālo un nelegālo imigrāciju mēs eh, vai, vai pagrīdas imigrācija mēs eh, varēsim turpināt saukt. Tas ir ļoti svarīgi, šī nianses ir ļoti svarīga no juridiska viedokļa, jo tā nenozīmē vienu un to pašu. Šeit mēs atgriežamies pie iepriekšējā sasaukumam. Es eh, Eh, šo parādību dēvēju par neregulāro imigrāciju vai par pagrīdes imigrāciju. Daudzos likumdošanas tekstos turpina parādīties iedzienas nelegālā imigrācija. Un es gribētu tomēr skaidrojumu šajā sakarā, es to pieprasu, tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu harmonizēt valodu, ko mēs lietojam, iedziens, ko mēs lietojam tik būtiskās jomās. Rišārs Kundze, ko jūs par to sakāt, turpina priekšsēdētājs. Jā. Eh, ja ir vienošanās un konsensus šajā sakarā, mēs piekrītam grozīt tekstu. Es nezinu, kurā valodā Eh, kurā oriģināla valodā jums ir teksts. Katrā ziņā angļu valodā tiek eh, izmantots iedziens eh, irregular, neregulāra un legāla. Tas atbilst dažādām juridiskām bāzēm līgumā, taču uh, nianses šeit mēs varam apspriest un diskutēt. Ja parlaments pieņem pozīciju, kas ļauj eh, konsensu šajā sakarā, tad mēs to varam grozīt. Protams, tas viss ir aktualizējams. Rišār kundze, es nezinu, vai tik tiešām šis konses, konsensus ir panākts par Lisabonas līgumu. Yeah. E, un vai tas, e, e, kā tas, kādā veidā šis jautājums ir skatīts. Manuprāt, Lisabonas līgumā, tad mēs varētu meklēt juridisko bāzi par šiem jautājumiem. Diez Demērkungs, vai jūs ko gribējāt piebilst? Jā, priekšsēdētāji, neliela, neliels skaidrojums manām šaubām. Mēs šeit saskaramies ne tikai ar juridisku jēdzienu, bet arī ar politisku jēdzienu. Parasti visi, refer, visi ziņojumi, ko mēs esam sagatavojuši iepriekšējā sasaukuma laikā imigrācijas sakarā, uh, noteiktās politiskās grupās tiek runāts par nelegālo imigrāciju un citās grupās par neregulāro un pagrīdes imigrāciju. Taču, neatkarīgi no tā visa, e, tekstos ir runa par Eh, direktīva, kas ir ļoti problemātiska vieniem, nepieciešama eh, citiem, kas ir direktīva par atpakaļ uzņemšanu. Un šeit ir runa pilnīgi skaidri par nelegālo imigrāciju. Un es turpinu tālāk savu pozīciju. Mana pozīcija ir Eh, tāda, ka šie ar imigrāciju jādēvē ir vai nu par neregulāru, vai par pagrīdes, neatkarīgi no tā, ko domā grupā A vai grupā B, jo tas ir ne tikai juridisks jēdziens, bet arī ideoloģisks jēdziens. Un Rišārs kundzei es vēlos sacīt, ka eh, eh, vai. In, imigrācija, kas ir pagrīdes vai neregulāra, nav nelegāla, jo ja mēs runājam, ja mēs raugāmies šeit no juridiskiem vai politiskiem viedokļiem, taču mums tomēr vajadzētu e, izmantot vienotus iedzienus. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs, un pirms mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, šķiet, ka busu tilkungs, e, vai jūs vēlas ko piebilst šajā sakarā? Uh, no, Nē, man ir jautājums, priekšsādātāja kungs. Šis nodaļas pārstāvjiem un vispirms gribētu pateikties par prezentāciju viņiem. Pirmais jautājums ir, vai es pareizi sapratu, ka ir papildus budžets arī mūsu komitejai veikt pētījumus bez eh, šīs te nodaļas darba, tātad neatkarīgi no nodaļas darba, vai mūsu komiteja var veikt pētījumus, un es gribētu dzirdēt, vai es pareizi to sapratu, un kāds ir šis budžets, ja viņi varētu mums to pateikt. Otrakārt, kādi ir nodaļas uh, limiti, kādas ir robežas, cik eh, pētījums gadā var veikt, vai tur kāds ir ierobežojums, jo viņi noteikti nevar pieņemt visus uh, lūgumus attiecībā uz pētījumiem. Uh, Un visbeidzot, vai viņi vienmēr nogaida kādas konkrētas komitejas uh, rīkojumu, lai veiktu kādu pētījumu, vai arī viņi veic pētījumus pēc savas iniciatīvas? Klarifiē. Eh, Rišārs Kunz, varbūt jūs varētu precizēt Busutilku kungu uzdotos jautājumus. Jā. E, Rezumējot uz trim punktiem, Lībe komiteja ir budžets tieši tāpat kā visām pārējām komitejām. Tas ir budžets, kas pēdējo gadu laikā ir krietni pieaudzis, kas tomēr nav pārliecīgi liels, ja mēs to salīdzinām ar ar eh, komisijas eh, pētījumu budžetu, tomēr tas ir devis mums iespēju veikt samērā plašus pētījumus. Vai tas ir neatkarīgs eh, no tematiskā departamenta? Tas attiec uz tematiem. Katrā ziņā budžeta pārvalda tematiskais departaments, un es nezinu, vai jūs gribējāt uzdot būspilkungs jautājumu vai neatkarīgi no iekšējiem resursiem. Tas nozīmē, ka mēs veicam gan iekšējos pētījumus, ja mums ir līdzekļi veikt to pašiem, tātad kompetences nepieciešamās un iespējamās <clears throat> iespē, rīcība iespējas atkarībā no darba slodzes. Tad mēs veicam šādus pētījumus. Un treškārt, mēs neveicam tos pēc savas iniciatīvas, mēs strādājam pēc parlamentārās eh, eh, komitejas eh, lūguma un vēl formālākā veidā tad, kad ir runa par uh, budžeta līdzekļu izmantošanu. Mēs varam šādus līdzekļus atvēlēt tikai tad, ja ir Lībe komitejas eh, lēmums. Principā, ja kāds deputāts vēlas pētīt tādu vai citu tēmatu, viņam ir jāgriežas pie koordinatora, lai jautājums tiktu uzdots koordinatoru sanāksmē, kur tiek pieņemts lēmums, un tālāk balstoties uz to mēs varam piesaistīt savus līdzekļus, vai nu cilvēku resursus, vai finanšu līdzekļus. Vai es esmu atbildējusi uz šo jautājumu? Buzutilkungs. Jā, priekšsēdētāji, mans jautājums ir, vai mūsu komitejai ir neatkarīgs budžets eh, no eh, šīs nodaļas, un izskatās, ka atbildi ir nē, jo to visu pārvalda šī nodaļa. Labi, paldies, priekšsēdētāji. Izskatās, ka nē. Nu, paldies. Tagad ir pienācis laiks pāriet pie 5. un 6. punkta, kas tiks apvienoti. Šeit ir runa par uh, Schengenas likumdošanas piemērošanas izvērtēšanas mehānismu un uh, tātad šādu mehānismu izveidošanu, lai novērotu ieviešanu. Abus šos punktus uh, uzsāks Kārlos Koejo, kurš ir referents un pēc tam mēs dosim vārdu komisijai un padomē. Ko jau kungs lūdzu? Senjor prezident. Um, ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Primairā, ko es eh, queria dizer. Vispirms vēlos sacīt sekojošo. Es varu pievienoties šai iniciatīvai un to atbalstīt, jo tās mērķis ir uh, izveidot evaluācijas, jeb izvērtēšanas sistēmu, kas būtu vienkāršāka, efektīvāka un caurspīdīgāka. Diemžēl tas tā nav īsti saprotams no komisijas priekšlikuma, un tas tā nevar notikt. Šis priekšlikums satur kādu jauninājumu, un tikai vienu jauninājumu beigt nepieteiktus apmeklējumus. Tas, protams, varētu būt jauninājums, kas ir apsveicams. Komisijas priekšlikums ir mērķēts uz to, ka tas, kas tika veikts no dalībvalstu puses līdz šim, tagad tiek pārnests uz komisijas kompetenci, kas tomēr paredz vāju sadarbību ar dalību valstīm, ierobežotu iespēju kaut ko mainīt parlamenta no parlamenta puses, un ir arī konkrēti jautājumi, kas, manuprāt, nav pareizi skatīti. Pirmkārt, tiek nodalīts starp divām fāzēm. No vienas puses tiek izvērtēts valsts, kas pievienojās Schengen zonai un tās, kas bija jau Schengen zonā un nav īsti uh, mērķtiecīgi šādu izvērtēšanu sadalīt, jo tas ir saistīts ar lielām problēmām, piemēram, datu aizsardzība. Es neminēšu detaļas, bet. Noteikti temati tē, noteikts tēmas, piemēram, outsourcing nav īsti atrunāts, tāpat arī garantijas, SIS ietveros, arī tam jābūt spēkā. Tāpat arī septītais pants kurā nevajadzētu ietvert tikai riska analīzi, bet arī uzklausīšanu, pārbaudas, ziņojums, kas tiek sastādīti no dalību valstu puses. Un tomēr, neraugoties uz šiem jautājumiem, ir kāds arī saturisks jautājums. Pagājušajā sasaukuma laikā tika pieprasīts atzinums. Mēs uzdevām jautājumu juridiskajam dienestam par to, vai tas tiešām ir leģitīmi, vai varētu būt arī cits pamatojums. Juridiskais dienests atbildēja, ka šis juridiskais pamatojums ir leģitīms. Tomēr tas paredz tikai to, ka Eiropas parlaments tiek izmantots kā konsultatīvs orgāns. un runa ir par kādu citu veidu, kas varētu dot iespēju parlamentam piedalīties lēmumu pieņemšanā. Abas iespējas ir paredzētas. Tagad būtu jāizlem par vienu iespēju politisku iemeslu dēļ. Es domāju, ka runa nav par to, ka Eiropas parlamentam varētu atņemt šīs līdz koplemšanas tiesības. Schengens pāraudzība, jeb kontrola, tas ir ļoti būtisks aspekts, kas nozīmē arī apusēju uzticēšanos. Ja nav kontrolas starp uh, robežu valstīm, tad mums, mēs varam pieļaut, ka kontrolas tiek veiktas korekti pie ārvalstu, pie ārējām robežām. Un šis ir ne tikai komisijas, bet arī dalību valstu uzdevums. Tie ir mani secinājumi. Es domāju, ka koplēmumu procedūra būtu jāparedz, jo runa ir arī par pilsoņiem. Mēs nevaram pieļaut to, ka parlaments ir tikai kā tāds, tāds piekariņš tam visam, kā papildinājums. Kompetences būtu jāsadala attiecīgi. Tāpēc priekšsēdētāja kungs vēlos atgādināt kādu lietu. Runa ir par nākamu, par drīz stāšanos spēkā, par Lisabons līgumu stāšanos spēkā. Un ņemot to vērā, manuprāt, vajadzētu šo iniciatīvu novirzīt atpakaļ un lūgt komisiju atsaukt savu priekšlikumu, izstrādāt jaunu priekšlikumu, tātad jaunu priekšlikumu, kas eh, būtu vērsts uz to, ka tiktu pieņemts koplēmuma procedūras variants, lai Eiropas parlaments varētu spēlēt nozīmīgu lomu šajā mehānismā. Paldies! Paldies, Galjau kungs, komisijas pārstāvis. Vai šeit ir klāta komisijas pārstāvis? Lūdzu, Līsas kundze. Paldies. Ja mēs runājam par to, ko minēja referents, es domāju, ka komisijas priekšlikums iet tālāk par uh, nepieteiktu apmeklējumu veikšanu. Te ir arī citi punkti, kur efektīvāks būs šis te pats mehānisms sagatavošanās fāzē un pēcapstrādes fāzē, runājot par ekspertu nozīmēšanu attiecībā uz to, kas piedalās izvērtēšanā. Um, komisija nevēlējās pārklāšanos starp uh, abiem mandātiem, jo pirms uh, tiek atcelt Tātad ir tagad trīs dalība valstis, kurās joprojām uh, vēl notiek iekšējos uh, bondu, uh, robežu kontrols, un tās nav Schengens zonā, kas attiecas uz juridisko pamatu. Tad referents ļoti pamatot norādīja, ka ir divas iespējas. Viena ir 66. pāns, un tad šādu mehānismu varētu uh, balstīt uz tādu būtisku juridisku pamatu. Komisija, protams, analizēja šos uh, variantus un secināja, ka 66. pāns ir pareizais juridiskais pamats, jo Schengens izvērtēšanas mehānisms kā tāds nemaina uh, pamat uh, akī. Uh, Uh, mēs nemainām tā tad nosacījums par vīzu izdošanu. Tas bija tas iemesls, kāpēc komisija balstīja šo priekšlikumu 68 pantu. Un tomēr, protams, ka komisija apzinās, ka parlaments ir tālāk jāiesaist šajā mehānismā, un tas atspoguļojas priekšlikumā, piemēram, pienākums ziņot parlamentam ir piedāvāts. Un kas attiecas uz nākotni, un Lisabons līgums stāšanos spēkā. Kamēr tas nav stājies spēkā, mums, protams, ir jāatbalstās uz tagadējo līgumisko ietvaru. Un tad, kad uh, Lisabonas līgums stāsies spēkā, tad uh, tas tiks iekļauts tās augtajā omnibus paziņojumā, kā jau tik teikts. Paldies, padoms pārstāvs, lūdzu. Please. Tak, jūt, tak, jūt, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Šerberga kungs. Esmu Schengens izvērtēšanas grupas priekšsēdētājs eh, Zviedrijas prezidentos laikā. Mēs uzsākām ar pārbaudīt komisijas priekšlikumu. Esam pārbaudījuši no pantus 1 līdz 9. Rītdien pārbaudīsim 10 līdz 18 pantu ir nepieciešams diezgan daudz laika, lai šos visus pantus pārbaudītu. Neraugoties uz to, ka mēs pārbaudām komisijas priekšlikumu, ir nepieciešams dalību valstu viedokļus uzklausīt par dažādiem jautājumiem, dažādiem pantiem un paskaidrot tos. Paldies! Paldies, De Jonga kungs! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es noteikti varu apsveikt referentu par viņu izvēlēto pieeju. Mūsu grupa to pilnībā atbalsta. Juridiskais pamats uh, prom no, uh, tad no juridiskais pamats uh, ir tas, ko viņš ir izvēlējies, mēs tam piekrītam. Un nevajadzētu skatīt šo te priekšlikumu, kāds ir tagad piedāvāts. Otra lieta, ja mēs raugāmies uz šo priekšlikumu pēc būtības, tad viena lieta tur noteikti pietrūkst pielikumā, kur tiek uzskaitīti vairāk vai mazāk tie jautājumi, kas tiks pārbaudīti un monitorēti. Vai tur ir kāda atsauca uz cilvēktiesībām? Mūsu grupai uh, Šķiet, ka uh, robežu kontrola šobrīd ir ļoti problemātisks jautājums tieši no cilvēktiesību perspektīvas. Un ja mēs raugāmies uz to, kā Schengens akī tiek piemērots, tad nevar ignorēt to, ka, lai kas tiktu darīts, ir jārespektē cilvēktiesības. Es domāju, ka tam ir jābūt uh, norādītam kā atsevišķam punktam, kā minimumam, uh, pielikumā, ja tas pat neprādās pašā noteikuma kopumā. Tātad tā varbūt ir jau saturiska diskusija, bet šajā posmā mēs noteikti atbalstām referentu pieeju un mēs gribam, lai komisija nāk lai ar jaunu priekšlikumu balstoties uz citu juridisko pamatu. Paldies, Latvārds kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī gribētu atbalstīt Kārjo kunga ziņojumu. Paldies viņam. Viņš uh, ilgu laiku jau ir strādājis un ļoti rūpīgi vienmēr izpēta jautājums par Schengens lietām. Un es domāju, ka viņam ir taisnība. Dažas no šīm lietām, ko viņš pieminēja savā ļoti derīgajā ziņojumā, es domāju, tiešām ir būtiskas. Tās ir jāpapēta un jāapsver nopietnāk. Un, jo īpaši esmu pateicīga uh, par to, ka viņš ir norādījis dažus konkrētus jautājumus, kas ir saistīti ar vīzu informācijas sistēmas ieviešanu un to, kas ir saistīts ar vīzu kodeksu, piemēram, uh, drošības pārbaude apakšuzņēmēju kompānijās, ārpakalpojums niedzējos, tātad uh, uzņēmos un um, es atceros, ka Koeljo kungs toreiz, kad šis jautājums tika skatīts, arī ļoti būtiski ieguldījumu deva tātad par šiem te ārpakalpojumiem. Par to komiteja ir ļoti pamatot nobežojusies. Un viņš ir norādījis, ka šeit eh, pietrūkst eh, zināmas eh, lietas, un šeit tas ir jāpapildina. Tātad Alda grupas vārdā es tiešām varu teikt, ka mēs pilnībā atbalstām Koeljo kunga pieeju. Uh, tā, manuprāt, ir ļoti saprātīga. Ir detalizētāk tas viss jāskata, un tas ir jādara koplāma procedūras ietvaros. Thank you, Mr. Morais. Paldies, Morais kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu ēnu referents nevarēja ierasties, tāpēc es gribēju eh, S un D grupas vārdā uh, pateikt, un līdzīgi kā Latvārds kundze teica, ka mēs tiešām uzticamies Koljau kungam kā referentam, viņš ļoti labu darbu paveicis un ka mums vajadzētu šeit būt koplēmumam. Un to gribēju tikai pateikt savas grupas vārdā. Paldies! Thank you! Paldies! Atpakaļ pie Koljau kunga. Nothing else. Manuprāt, mēs varam balsot rīt. Labi, turpina priekšsēdētājs. Tātad tā būs diena balsošanai par ziņojumu. Yeah. So it's okay. Tādējādi man informēja, ka nākamais punkts ir ļoti nozīmīgs darba kārtības punkts. Mēs visi atcerēsimies, ka tad, kad Žils Dekerkovs apmeklēja Lībe komiteju pēc tam, kad tika. But, uh, we couldn't, uh, tad mēs nevarējām, mums nebija pietiekam daudz laika ar viņu padiskutēt, ļoti daudz jautājumi tika uzdoti un vienkārši e, sēdes, e, sēdes garuma, ja bīsuma dēļ mums nebija iespējams šos jautājumus risināt tālāk. Un šķiet, ka viņš būs klāt precīzi pulksten piecos. Tādajādi. Varbūt mēs, mēs varētu organizēt īsu pārtraukumiņu un atsākt sēdi precīzi pēc 20 minūtēm pulksten piecos. zapnete a idete. Toto sa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 Please, dear colleagues. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs sāksim mūsu darbu un sveicu Žilde Kerkopu mūsu vidū kas ir pretterorismu koordinātors Eiropas Savienībā, kas mums stāstīs par rīcības plānu cīnoties pret terorismu Eiropas Savienībā. Mums bija ļoti interesants diskusijas pagājušajā tikšanās reizē Lībe komitejas sanāksmē, kas notika 3. septembrī. Diemžēl mums nepietika laika turpināt diskusijas, eh, kādas mēs būtu vēlējušies, bet es tomēr, ka tagad mums vismaz tā iespēja ir dota. Katrā ziņā pēc iepriekšējās sanāksmes turpināt šo diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka labākais būtu uh, sākt diskusiju uzreiz. Es mēģināju pagājušajā reizē iepazīstināt ar būtiskākajiem jautājumiem, tāpat arī ar lielākiem apdraudējumiem, kas patreiz pastāv. Un es domāju, ka tas ir labākais veids, kā tagad deputāti vienkārši uzdotu jautājumus. Es varētu attiecīgi atbildēt. Jā, turpin priekšsādētājs. Tātad sāksim ar atsevišķiem jautājumiem, Haurēgī kungs. Priekšsādētāja kungs, Kerkov kungs. 1. septembra nedēļā es ļoti uzmanīgi noklausījos jūsu sacīto, un man jāsaka, ka es ļoti augstu vērtēju jūsu darbu. Arī šo eh, labo, labi sagatavoto informāciju, kādu jūs sniedzāt. Es domāju, ka darbs, kuru jūs veicat, ir ļoti nozīmīgs gan politiskā ziņā, gan arī citādi. Es domāju, ka mēs varēsim apusēji aktualizēt lietu stāvokli un saņemt informāciju par to, kā tad dalība valstīs izskatās situācija, domājot par policijas dienestu iekļaušanos un iesaistīšanos un tāpat arī par izmeklētājiem terorismu apka apkarošanas jomā un domājot par koordinācijas jautājumiem, jo tas ir cieši saistīts ar jūsu nodaļas darbību. Vai ir cieša sadarbība starp jums un dalību valstīm? Vai jūs saņemat kādus ziņojumus no dalību valstīm? Jūs noteikti arī atminaties, ka es sūtīju jums vēstuli par eh, attiecībā uz diskusijām, kas notika 3. septembrī. Es kādu nelielu sūdzību iekļauju šajā vēstulē, un es ļoti priecājos, ka jūs šodien atkal esat mūsu vidū. Uh, tāpēc es varu vēlreiz savu lietu izteikt mutiski. Vēstulē, kas ir 9. septembrī nosūtīta, es rakstīju, ka es īsti nesaprotu to, ka Eiropas komisija vēl ar vienu uh, uztur tādu iekšēju dienas grāmatu, soft site, kur runa ir arī par separātiskiem basku organizācijām. Savā vēstulē es norādīju, ka daudzi no mums īsti nevar saprast, ka oficiāla iestāde komisijas paspārnē var pieļaut šādu būtisku kļūdu, jo terorisma apkarošanā semantika ir ļoti nozīmīga un būtiska. Un tas ir viens no aspektiem šīs iestādes stratēģijā, vēlos jūs visus, dāmas un kungi, atgādināt, jums visiem atgādiniet, ka teroristiskās organizācijas, kas saņem politisku nozīmi, cīnoties par neatkarību, tad tā var būt kļūda. Basku separātisti cīnās par basku neatkarību. Un ja to visu tagad skata politiskā skatījumā, tas, protams, ir politisks jautājums, tad tomēr šis, šī teroristiskā organizācija mm, būtu situācijā, ka it kā, kad Al-Qaida būtu apzīmēta kā organizācija, kas izplata islamu, tad mēs vienkārši būtu upuri. Un tā mēs arī domājam par sevi. Mēs esam demokrātiskie demokrātijas pilsoņi. Un ja mēs skatāmies avīzēs, laikrakstos, kā Eiropas komisija min separātiskās baska organizācijas, tad es tiešām vēlētos jautāt šo jautājumu, un es priecātos, ja jūs atbildēsiet. Varbūt eh, vispirms uzklausīsim deputātu jautājumus un pēc tam atbildēsim kopīgi Mores kungs. Paldies! Es eh, apzinos, ka Kirkop kungam nebūs eh, laika atbildēt uz visiem jautājumiem pēdējās prezentācijas beigās, kas bija ļoti noderīga. Jūs nerunājāt, jums nebija iespējas parunāt par profilēšanu, etnisko, reliģisko profilēšanu un tā saucamo datu izraci. Un uh, sēdē aiz slēgtām durvīm jūs sniedzāt mazliet statistikas par reliģisko un etnisko piedarību. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums un mans jautājums savukārt. Kā Eh, tas eh, atsauksies uz eh, pārmeklēšanu, aizturēšanu, pārmeklēšanu Eiropas ostās, lidostās. Ņemot vērā statistiku, mums ir grūti gūt pilnīgu, pilnīgu analīzi. Tomēr mēs gribētu, pat ja jūs nespējat, nespējat uzreiz sniegt atbildu šo jautājumu, to mēs, tomēr mēs gribētu vienlaicīgi nodrošināt aizsardzību pret terorismu, izvarīties no tā, ka tiek aizturēti un ķert nepare, nepareizie cilvēki. Un šāda profilēšana tik tiešām ir tāds uh, neveiksmīgs pasākums. Un otrs jautājums eh, būs eh, par tā saucamo preventīvo politiku Eiropas Savienībā. Manā valstī ir paveikts liels darbs pie šī jautājuma, eh, pie tā saucamā pretradikālismu jautājumiem, taču mums vajadzētu izprast, vai ir līdzsvars dalībvalstīs risinot šo pretradikālismu jautājumu, jo mana izpratne ir tāda, ka dalībvalstīs ne visas ir vienā vienā līmenī šajā jautājumā. Es apzinos, ka mums tiešām ir ļoti maz laika. Paldies, Intvelds kundzei! Paldies priekšsēdētāji, um, Kirkovkungs. Ir prieks jūs redzēt šeit, un man ir trīs precīzi jautājumi. Pirmais no tiem. Manuprāt, pagājušā nedēļā Eiropas uh, kopieties pieņēma atkal lēmumu par uh, melnajiem sarakstiem, un tika nolemts, ka kā filipīniešu kānu, kurš sauc brīvības cienītājs vai terorists, ir nekavējoties jāsvītro no teroristu sāraksta. Tas nav pirmais nelēmums šajā sakarā. Es zinu, ka Eiropas Savienība ir izdarījusi nelielas sīkas, pat kosmētiskas izmaiņas šajās procedūrās. Kad mēs beidzot mainīsim šīs procedūras, kas atbilst visiem, visām demokrātijas un tiesiskuma prasībām? Otrais jautājums. Mēs atkārtoti esam lūguši veikt padziļinātu izvērtējumu tam, cik efektīvs ir pretterorismu politikas, kad mēs varam sagaidīt rezultātus. Un pēdējais jautājums, mazliet plašāks, tas attiecas uz pretterorisma pūliņiem, jo gadu no gada uh, Eiropola eh, ziņojumi par terorismu apliecina, ka lielākā daļa gaidījumu, vairāk nekā 95%, eh, nav eh, terorisms, kas ir transnacionāls pēc savas būtības. Ir atsevišķi separātiski Eh, es baidos pat kā tos nosaukt, vai separātisku, vai, vai teroristu kustības, ir eh, dzīvnieku tiesība aizstāvja, ir ļoti lielā mērā labā spārna neonacismu kustības, un katru reizi, kad mēs uzklausām Eiropas Savienības eh, pretterorisma politikas pasākums, šķiet, ka tie ir virzīti ekskluzīvi uz musulmaņu teroristiem. Es nedomāju, ka šis šī joma būtu jāizslēdz no e, pielietojuma, taču nedomāju, ka tas ir vispareizākais veids. Paldies, Beserilkungs. Sí, sí. <laughs> Buenas. Beserilas e, kundze atvainojiet. E, labdien! Eh, Kirkov kungs, eh, vēlos pateikties par jūsu klātbūtni šeit un ļoti rūpīgi esmu iepazīstinusies ar eh, jūsu ziņojumiem par cīņu pret terorismu un vēlos pateikties arī Zviedrijas prezidentūrai, kas ir iekļāvusi pret terorismu sadarbību savās prioritātēs. Es gribētu uzdot trīs jautājumus attiecībā uz tiem pīlāriem, uz kuriem jūs balstāt šos darbības plānus. Preventīvais darbs vajāšana un reaģēšana terorismu terorismu uzbrukumu gadījumā. Runājot par preventīvo darbu, e, ir nepieciešams turpināt cīnīties pret terorismu e, aizkavējot ekstrēmistu grupu radikalizēšanos Es uzskatu, kā jūs norādījāt, šo par ļoti būtisku pasākumu un iekļaut arī audzināšanas darbu skolā un ģimenē, kā instrumenti efektīvi, lai varētu izvarīties no ikviena veida eh, terorismu, ne tikai starptautiska, bet arī nacionāla. Un es gribētu konkrēti jautāt, vai jūs nedomājat, ka mums būtu nepieciešama skaidra definīcija tam, kas ir terorisms, jo bez tās mēs nevaram cīnīties pret to. Mēs nevaram veikt preventīvo darbu, vai tas būtu internet, internetā vai presē vai citos eh, komunikācijas līdzekļos. Tālāk pār eh, kriminālu vajāšanu mēs apsveicam eh, šo pasākumu, taču vēl aizvien ļoti daudzi teroristi netiek ekstradēti no valstīm uz tām Es gribētu uzdot jautājumu, kā mēs varētu panākt, lai šie teroristi stājas tiesas priekšā, jo bieži viņi no citām valstīm, eh, sniedz, citās valstīs esot sniedz atbalstu teroristiskiem darbībām. Tālāk, Jūs iespējams zināt, ka manā valstī, eh, Spānijā, šī vasarā tika nogalināti trīs eh, policisti Burgosā es eh, uzskatu, ka terorisms ir eh, ļoti būtisks jautājums, kas nodarbina vēl aizvien Spānijas pilsoņus, tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, vai no padomas puses ir domāts par jaunu normatīvu, kas būtu jāizstrādā nacionālajās likumdošanās, kas šobrīd ir ļoti atšķirīgas. Uh, attiecībā uz palīdzību ne tikai ekonomisko, bet arī morālo palīdzību upuriem, kas ir domāts šajā jomā. Un es gribētu apliecināt visu savu un savas politiskās grupas atbalstu, es domāju, visu spāņu atbalstu, lai varētu sniegt uh, atbalstu šiem uh, te, uh, upuriem. Paldies, Lutfords kundze! Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, gribēju pajautāt, vai Dekerkov kungs kādreiz ir skatījis jautājumu par kompensācijām Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ir bijuši terorisma upuri ārpus uh, savas valsts un ārpus Eiropas Savienības kopumā. Apvienotajā karalistē mēs joprojām neesam atrisinājuši šo jautājumu. Līdz ar to cilvēki, kas uh, cieta no balī um, spridzināšanas, viņus neiekļauj nacionālās kompensācijas schēmas. Nezinu, kāda bija situācija citās valstīs, vai ir bijuši kaut kādi mēģinājumi skatīt šo jautājumu Eiropas līmenī. Otrakārt, pilnībā piekrītu Marisa Balkungam par profilēšanu, paldies par viņa uh, Uh, jautājumu un par to, ka viņš pieminēja man ziņojumu. Pirms jūs ieradāties šeit pēcpusdienā, mums bija uh, diskusijas par uh, Lisabonu un tā ietekmēja. Ietekme bija atsauce uz PNR, tātad pasažieru datu reģistru, un ka šis priekšlikums nonāca ir strupceļā, bet Zviedrijas prezidentūra teica, ka turpinās nacionālo PNR sistēmu darbība. Uh, un tika izteikts pieņēmums, ka 80% no uh, narkotiku kontrabandas tiek aizturētas, ja nemaldos, Zviedrijas uh, tātad uh, lidostā, ka 80% no aizturētajām narkotikām ir tieši PNR uh, dēļ, bet tas nenozīmē, ka tur notiek profilēšana. Vai jūs faktiski pētāt? Uh, profilēšanas lietošanu nacionālā līmenī un to, kā tas ietekmē, uh, vai tur ir kaut kāda diskriminējoša ietekme uh, visā šajā pretterorismu un uh, noziedzības jomā. Un visbeidzot, septembrī mēs lūdzām par uh, to, kāda ir situācija transatlantiskajās di diskusijās par tiesiskumu ievērošanu cīņā pret terorismu. Vai tur kaut kas aktīvi notiek, vai jūs mums varētu ziņot? Paldies! Uh, Paldies, Alfāno, lūdzu, kundze. Grazie, prezidente. Io volevo chiedere alla signor Kirkov. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums. Esmu jauna deputāte un esmu arī referente noziegumu apkrošanas tīklam. Vēlos jautāt, kā jūs nu, saņemat informāciju par terorismu, un vai ir arī kāda atpakaļ atgriezeniskā saite informācijai, kādu jūs saņemat? Vai tas saskan ar to, kas tiešām arī notiek, jo terorisms. Ir cieši saistīts ar uh, ieroču kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un citiem aspektiem respektīvi ir dažādas jomas, kas ir savstarpēji saistītas. Tātad es esmu referente un es labprāt vēlētos dzirdēt, kā šis mehānisms darbojas, kā jūs saņemat, kā jūs nokļūstat pie šīs informācijas un vai šī informācija, kur jūs saņemat, var tikt un tiek pārbaudīta. Klējs. Paldies, Klēsa kungs. Jā, danku, eh, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Dažādas dalību valstis ir sacījušas, ka Guantanamo ieslocītie varētu tikt uzņemti viņu valstīs. Tie cilvēki, kuri sākotnēji bija turēti aizdomās par, par terorisma uzbrukumiem, bet viņiem, viņu gadījumā trūkst pierādījumi. Un attiecīgi nav arī pierādījumu ka viņi būtu tiešām iesaistījušies šajos procesos. Tāpēc man ir jautājums, kā tas viss tika, tiek koordinēts? Cilvēki no Gantanamo eh, tiek nogādāti dažādās dalību valstīs, vai tiks radīti dažādi tīkli, vai viņiem tas tiks ierobežots, vai pol dalībvalstu policija viņus kontrolēs. Kāda būs šī koordinācija? Vai jūs varētu to paskaidrot tuvāk? Thank you. Paldies. Un tagad. Eh, tagad, eh, Kirkov kungs, es gribētu uzdot papildus jautājumu pats. Eh, pēc Lisabonas e, tiks izveidotā pilnīgi jaunā mm, iekša lietu komitejā, un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs domājat sadarboties ar šo kosī, ar šo, šo komiteju, kas ir paredzēta Lisabonas līguma ietvaros no savu biroju viedokļu raugoties. Paldies par lieliskajiem jautājumiem, kas tik tiešām ir ļoti precīzi visi. Es tos uz tiem atbildēšu tādā kārtībā, kā man tie tika uzdoti. Vispirms. Eh, Atēdo kunga jautājums par policijas dienestu dalību un informācijas apmaiņu. Es mēģinu reizi pusgadā sagatavot eh, ziņojumu padomēju un Eiropa padomēju par dažādiem aspektiem, bet es dažkārt eh, tīri arbitrārā veidā izvēlos temats, kas man šķiet visnozīmīgākie, un eh, šoreiz tas bija šis jautājums. Runājot par Eiropolu un Eirojustu tā ir vienīgā joma, kurā padomi ir pieņēmusi likumdošanu, kas uzliek pienākumu dalību valstīm uh, uzturēt uh, Eiropolu un Eirojust. Lietas uzlabojas, pat ja tās nav pilnīgas, tomēr tās ir labākas gan tajā, kas attiec uz Eiropolu, gan arī uh, informācijas apmaiņu Tās ir informācijas, kas pēc izmeklēšanas tiek iesniegts Eiropolam, un es mēģinu pārliecināt dalībvalstis par to, cik noderīgi ir regulāri informēt Eiropolu attiecībā uz izmeklēšanām, kuras notiek grūtības, ar kurām saskars Eiropola, kuras, kuras, kuras tās ir norādījis, ir tas, ka eh, nav pienākuma Eh, informēt dal, eh, Eiropo dalību valstīm, kā tikai tad, ja ir iesaistītas vismaz divas valstis. Un es vēlos sacīt, ka tad, ja ir nopietnas noziegums, tad būtu jāinformē Eiropols ātrākos termiņos. Tieši tas pats attiec uz Eiroģus. Nevajag, ne, negribu slēpt, ka eh, tomēr terorisma ziņā mēs mazliet kavējamies ar saviem refleksiem, jo šī ir joma, kurā mēs ņemot vērā tās augsto jūtīgumu uzskatām, ka ļoti bīstami bieži ir e, pāragri laist apritē informāciju, jo salīdzinājumā ar cita veida noziedzību ir e, būtiski iejaukties pašā procesā, lai novērstu uzbrukumu. Tālāk es zinu arī, ka daudzās dalībvalstīs valstīs ir grūtības piesaistīt Eiropolu un Eiro just izmeklēšanas eh, vienībām. Un šajā sakarā es ar lielu prieku vair, dzirdēju no vairākiem e, ministriem, ka darbs notiek, ka e, un šobrīd ir tikai viena kopīgā izmeklēšana, kurā ir iesaistīts eh, pievienots Eiropolu, un tādu būs vairāk tālāk par dalību eh, valstu iesaistīšanu politikas veidošanā. Es eh, vēlētos, lai būtu aktīvāka dalība valstu iesaistīšanās jautājumos, kas ir saistīti pirmkārt ar preventīvo darbību, es par to runāšu sīkāk, bet arī Vairākas dalībvalstis ir piekritušas vēl, veltīt savus resursus, lai varētu šos dosie virzīt uz priekšu, kā arī apmainīties ar vislabākajām praksēm. Taču uzreiz vēlos teikt, ka esmu gandarīts par parādīto dinamismu. Tāpat vēl viena jautājumu grupa, kurā es redzu, ka visas dalībvalstis krietni virzās uz priekšu, tā ir tā saucamās platformas, jeb kā angļi to sauc, fusion centra veidošana kurā sadarbojas prokuratūra, muita, izmeklēšanas dienesti ar informāciju, kas to rīcībā ir par terorismu. Lielākajai daļai dalību valstu ir līdzīgas platformas, taču uh, atsevišķām dalību valstīm tomēr ir jāstrādā, un šobrīd es rūpīgi sadarbojos ar Franciju un Spāniju, lai šīs platformas varētu saistīt vienotā tīklā, jo tas nodrošinātu labāku informācijas eh, apriti. Lūk, tas būs īsi atbildot uz šo jautājumu. Tālāk, otrs jautājums ETA. ETA tas ir. Tas ir iekļauts Eiropas e, teroristu grupu sarakstā. Un arī šeit semantika ir ļoti būti, e, būtiska. Es nevaru atbildēt tīri tehniski, jo man šajā uh, zi, sakarā man ir jāsazinās ar kompetento ģenerāla di direktorātu, taču es pilnībā uh, atbalstu jūsu bažas par to, cik nozīmīga ir semantika. Tālāk runājot par Morais kunga uzdoto jautājumu par reliģisko profilēšanu un tā e, tālāku saistību ar citiem jautājumiem un datizrāciju. Es esmu ļoti nobažījies par šiem jautājumiem, un jautājums ir tiešām būtisks. Es uh, Pēc divām nedēļām apmeklēšu pamatiesību aģentūru, un uh, es ceru, ka man būs tikšanās ar jauno direktoru. Viņš nesen izdeva ziņojumu par diskrimināciju Eiropā, kur kas pierāda, ka ir tiešām plaši izplatīta diskriminācija pret musulmaņiem. Un šajā kontekstā es gribētu ar viņu parunāt, vai mēs varētu kaut ko kopīgi darīt šajā uh, veidā, uh, Tātad, uh, uh, lai nebūtu šāda diskriminācija pret uh, tādu plašu minoritāti. Un um, varbūt būs kaut kāda reakcija, bet uh, es gribētu teikt, ka tiem, kas ir pret PNR, uh, tiem jāsaka, ka PNR tieši novērš to, ka ir šāda profilēšana un tāda veida pārbaudas uh, šis te redzamās minoritātes aspektā, bet tur ir vajadzīgi vairāk pētījumi un eh, tur mēs eh, padomē noteikti strādāsim vairāk kopā, mums vajadzētu strādāt kopā. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par eh, profilaksi. Tā bija mana galvenā prioritāte, kad mani iecēla, un es domāju, ka mums te tiešām ir smagi jāstrādā. Problēma ir tāda, ka tā ir galvenokārt dalība valstu kompetence, un ko es varu sasniegt, es varu vienīgi censties pārliecināt eh, dalību valsts, kas strādā šajā jomā, dalīties savā pieredzē. Līdz šim esmu, man ir izdevies sešas dalību valstis eh, pārliecināt, eh, pievienoties šim darbam, un uh, censties izstrādāt pretstratēģijas un strādāt pie tā, kā var uh, mobilizēt vietējā līmeņa dalībniekus. Tātad mobilizēt uh, ģimenes, sociālos darbiniekus, skolas un tā tālāk. Mēs strādājam arī pie deradikalizācijas ar vienu dalībvalsts Vēl šo pēcpusdienu tikos ar citas dalībvalsts pārstāvjiem par uh, dažādiem jautājumiem. Tās ir vien, tā ir viena no manām galvenajām prioritātēm, protams, un es labprāt uzklausīšu padomus, jo jāsaka, jo vairāk es lasu par šo jautājumu, jo mazāk es zinu. Sofijas Intvaldes jautājums par uh, neseno tiesas spriedumu. Zināmā mērā mums ir uh, jāpriecājas, ka mums ir kopiena tiesa, un tas ir viens veids, kā labot kļūdas. Un tāpat kā jūs, es negribētu tā negatīvi vērtēt tās procedūras izmaiņas. Pēc dažiem kopientiesas lēmumiem par uh, šiem sarakstiem. Mēs esam mainījuši procedūras, mums ir uh, tagad uh, skaidrs procedūras un neesmu redzējis nevienu tiesas spriedumu, kas uh, apšaubītu šo te jauno sarakstu sistēmu. Jūs minētais tiesas spriedums nerunā tieši par pašu sārakstu sistēmu, bet, protams, neesmu pētījis detalizēt šo neseno spriedumu, bet es domāju, ka Eh, tur bija runa drīzāk par to, ka Sisons bija ielikt sarakstā Nīderlandē, un uh, Eiropas Savienība nedēva viņam iespēju uh, vērsties pret šo viņa iekļaušanu sarakstā. Es tiešām domāju, ka mūsu procedūras ir būtiski uzlabotas. Protams, jo labāk mēs varam uzlabot mūsu procedūras, jo labāk. Un viena labā ziņa jaunajā līgumā ir tā, ka tas izveidos mehānismu gan ārējam, gan iekšējam terorismam. Un uh, komisija nāks klajā ar priekšlikumu, un parlaments tiks ciet, tie, cieši iesaistīts. Runājot par pilsētas politiku. Tur kaut kas pietrūkst, un es uh, saprotu, ka, ja izvērtēšana ir viens no mehānismiem, tad mēs veidosim tātad šo pretterorismu politikas ietvaros mēs, protams, vērtēsim ne tikai to, kā juridiski tas tiek ieviests, bet eh, vai tas tiek arī taisnīgi ieviests. Vai mēs pievēršamies pārāk daudz musulmaņiem vai īslāma terorismam? Es pats esmu ļoti piesardzīgs, cenšos to pārāk nedarīt un eh, nelietot nepiemērotus vārdus jo terorisms ir eh, reliģijas izmantošana krimināliem vai politiskiem mērķiem, un tas nemaz nav saistīts ar reliģiju, tātad es pilnībā priekrītu šim aspektam. That much, the number of plots that have been foiled, uh, thanks to our intelligence and security services, and that's part of the problem. And I would add. Um, un es gribētu tiešām teikt, ka Nav bijuši tādi milzīgi uzbrukumi kopš eh, bombardēšana, tātad eh, spridināšanas Londonā, bet eh, mēs cenšamies, protams, palīdzēt arī trešajām valstīm veicināt savu spēju pretoties. ETA tur notiek sadarbība starp Franciju un Spāniju, un viņi cīnās pret uh, šie, šo te terorismu, tur ir kopīgas sadarbības komandas. Tātad mans viedoklis, balstoties uz manā rīcībā esošo informāciju, ir tas, ka Eiropas Savienības pretterorismu stratēģija ir pareizā uh, reakcija, un mēs neinvestējam resursus nevajadzīgā jomā. Tātad es nepiekrītu šim vērtējumam. Bez arī uzklaudzējas vēlētos sacīt, ka. Kā... Mm, runājot par definīciju, kas tad ir definīcija? Kopš 2002. gada mums ir definīcija terorismam. 2008. gadā tā tika noslīpēta, piekļaujot arī cita veida rīcības, piemēram, pamudinājumu uzvardarbīgām darbībām, eh, arī vervēšanu. Taču šajā gadījumā ir svarīgi, lai definīcija būtu eh, pareizi formulēta un atbilstu paša parādības attīstībai. Tāpēc 2008. gadā mēs grozījām 2002. gada definīciju, lai ņemtu vērā jaunās tendences. Rodas jautājums, vai būtu noderīgi e, inkriminēt E, došanos uz ārzemēm, lai e, apmeklētu e, apmācību nometni, piemēram, Pakistānā. Pagaidām šis fakts netiek inkriminēts vēl nevienā valstī. Es domāju, ka mums tomēr ir definīcija atsevišķas personas to apstrīd, bet, manuprāt, tā ir pietiekama adekvāta un tajā pašā laikā es domāju, ka jāseko tās attīstībai. Jūs runājat par grūtībām ekstradēt teroristus. Eh, Eiropas Savienībā vairs tas tā nav kopš ir spēkā Eiropas arestā orders. Eh, viena dalībvalsts, kuras ļoti labi zinu, neekstradēja uz Spāniju ETA eh, dalībnieks politisku motīvu dēļ. Šobrīd vairs tas nav iespējams jo lietas ir mainījušās. Trešajās valstīs tik tiešām, jā, tas ir atkarīgs no kapacitātēm, kādas mūsu rīcībā ir, lai varētu noslēgt ekstradīcijas līgumus. Un Eh, tāpēc spēcīgā, politiski spēcīga Eiropa var panākt šādu nolīgumu noslēgšanu. Un tādējādi es domāju, ka nākotnē iekšlietu ministriem būs jābūt vēl aktīvākiem ārējā ziņā ar mūsu kaimiņu valstīm, runājot par drošības, narkotika apkarošanas, terorisma apkarošanas pasākumiem. Jūlija beigās es biju Kolumbijā, globāls nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju, tieši tāpat kā eh, tas pastāv starp Eiropas Savienību un Savienotām valstīm, būtu noderīgs. Jūs runājat par upuriem, un es domāju, ka šeit mēs varam saistīt jautājumu ar Lutfordas kundas uzdoto. Manuprāt, mums vajadzētu strādāt, arī man vajadzētu strādāt vairāk pie šīm jautājumiem. Es nevaru atbildēt uz jautājumu, vai Uh, upuru gadījumā kādas kompensācijas sistēmas vai apdrošināšanas sistēmas tos sedz arī esot ārzemēs, taču, manuprāt, tā ir lieliska doma, kas ir jāizpēta. Es uh, vēlāk jums sniegšu precīzāku atbildi. Un par pēdējo jautājumu, ko, kas tika uzdots par attiecībām ar amerikāņiem. Manuprāt, jau pagājušajā reizē es sacīju, uh, kopīgajā Eiropas Savienības Savienoto Valstu kopīgajā paziņojumā par Guantanamo. Eh, mēs runājam par nepieciešamību eh, izveidot kopīgus principus cīņā pret eh, terorismu, un mēs norādījām to, ka, un arī es to sacīju iepriekšējās intervijās, ka mēs apzināmies kā amerikāņi virzīsies uz likuma spēku ieviešanas pie diskusiju. Šobrīd e, norit e, Vašingtonā un šobrīd rezultātus ir vēl grūti vērtēt, jo darba grupa ir atlikusi uz vēlāku laiku ziņojumu sagatavošanu. Taču darbs pie šī jautājuma ir uzsākts Mēs vēl neesam formāli uzsākuši neformālās diskusijas, taču esam sazinājies ar Savienoto valstu valsts departamentu koordinatoriem un pretterorismu koordinatoru, lai izskatītu jautājumu par turpmāko darbu. Taču es domāju, ka e, darbs nopietni sāksies tikai ar tuvāko Spānijas prezidentūru jo arī amerikāņi eh, gribēs sagaidīt vispirms šo ziņojumu, taču tiekoties Vašingtonā ar eh, oktobra beigās eh, ar komisijas padomas pārstāvjiem, šis ir viens no jautājumiem darba kārtībām. Tālāk par Eh, par jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tirzniecību, ieroču tirzniecību. Vai mums ir pietiekami daudz informācijas? Nu, jau vairākus gadus, manuprāt, Eiropola analīzes ir padarītas precīzākas, labāk noslīpētas, un mēs varam ņemt vērā jau uh, precīzākas eh, analīzes eh, un analizēt visus draudu aspektus. Es domāju, kā padome, eh, tieslietu, iekšlietu ministri jau var izmantot daudz precīzāku analīzi, tādējādi gūstot labāku kopainu un labāk sagatavojot politisko atbildi par Gvan Tanamo. Kā jūs zināt, eh, ir pieņemts mehānisms informācijas apmaiņai par dalību valstīm, kas ir gatavs uzņemt eh, vienu vai vairākus eh, ieslodzītos, un arī informācija padomē par to statusu, kāds šīm personām būs Eiropas Savienībā. Tas dot arī, dos arī iespēju uzņemošiem dalību valstīm labāk integrēt uh, šīs personas, gan runājot par juridisko režīmu, brīvu pārvietošanos, tā, tāpat arī eh, domāt par iespējamiem drošības pasākumiem, vai, vai pieteikšanās policijā, vai diskrēt novērošana katrā ziņā eh, katrai dalība valstī būs jālemj pār šiem drošības pasākumiem un jāinformē citas dalība valstis. Eh, Un mēs tādajādi mēs mēģinām sekot ne tikai juridiskiem status pasākumiem, bet arī nodrošināt integrāciju, jo vissvarīgākais ir nodrošināt šo ieslodzīto integrāciju Eiropas Savienībā. Tālāk par kozī, par iekšlietu komiteju un tās lomu. E, Kosī būs e, sarežģīts pasākums, bet ļoti nozīmīgs. Sarežģīts tāpēc, ka līdz šim laikam Eiropas Savienībai nav e, runājot par iekšējo drošību pārāk attīstījusi operatīvo koordinācijas darbu un 27 valstu starpā tas ir sarežģīti. Jau Eiropola ietvaros tas ir sarežģīti. Līdz ar to tas ir milzīgs izaicinājums, un mums ir jāsasauc visi partneri, visas aģentūras - Frontex, Eiropola, Eirojust, Olaf, un jāsāk domāt par Eh, vienotu politiku prioritāšu noteikšanai. Es rūpīgi izturēšos pret to, lai terorisms būtu viens no kosī risinātajiem jautājumiem. Es eh, nezinu, cik tālu mēs pavirza, pavirzīsimies operatīvajā ziņā, jo dalība valstis labāk strādātu eh, eh daud, eh, divpusēji, taču es. Eh, domāju, es ļoti nopietni izturos pret šo jautājumu, es tomēr do arī domāju, ka būs grūti atrast pareizo ritmu, taču mēs varēsim labāk izvērtēt pēc e, desmit gadu Eiropola funkcionēšanas. Es e, op e, pozit optimistiski raugos uz šādu darbību, jo tas, ko mēs iesākām ar Crosspol projektiem, ar Okta, mēģinot noteikt prioritātes eh, cīņā pret eh, kriminālu noziegumiem, lai visi, visās dalībvalstīs mēs eh, rīkotos vienotī. Un pantā par kosī, man šis pants nav šobrīd acu priekšā, ir norādīts, ka visas personas, kas ir saistītas, es jums tūlīt pateikšu to precīzāk, uh, kas ir saistītas ar attiecīgo organizāciju pārstāvji, var tik tas piesaicīt, piesaistīt pie darbam e, orgāni un, un struktūras, tikai jānoskaidro, vai es tagad pārstāvu orgānu vai struktūru. E, visi tiek piesaistīti pie šī darba. Turpin priekšstādātājs, paldies, e, Kerkhoff kungs, par jūsu skaidrojumiem šajā pirmajā jautājumu kārtā. Ja būs vēl otrā jautājuma kārta, vēl atsevišķi deputāti ir lūguši, e, lūguši vārdu papildu jautājumiem. Es izmantošu e, iespēju šobrīd, e, šobrīd uzdot Madam <laughs> Intveld, uzdošu lūkšu Intveldes kundzei sevi nomainīt priekšsēdētājas amatā, jo man ir vēl citas saistības, kas man ir jāizpilda, tāpēc lūdzu Intveldes kundze ieņemiet tagad manu vietu. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Hennis kundze, lūdzu. Paldies. Ook een stipt om zes uur weg. Man ir īsts jautājums. Arī man sešos jādodas projām, bet mēs jau runājām par kādu lietu arī pagājušajā nedēļā, un tā ir jaunā vienošanās ar Savienotajām valstīm, kas ir plānota. Un tas ir skaidrs, bet jautājums ir par to. Šis pamatprincips, ka mēs dodam pieeju datiem, Eiropas datiem, un šie dati no amerikāņu puses tiks izvērtēti, viņas tos caurskatīs, izvērtēs. Un tāpēc mans jautājums jums ir sekojošs. Kāpēc tā tiek darīts, ja šie dati ir tik būtiski cīnoties, jeb cīņā ar terorismu? Kāpēc mēs neiekārtojam, jeb neizveidojam tādu sistēmu? Kāpēc mēs paši nevaram apstrādāt šos datus? Kāpēc mēs to nododam amerikāņu iestādēm? Jā, es saprotu, ka ir vēl viens jautājums, vai vēl kāds vēlas izteikties? Būsu tilkungs? Labi, tad noslēgsim runātais raksts Brauns kungs, lūdzu. Thank you, I'm... Paldies. Es eh, saprotu, ka islāma terorisms nav vienīgais terorisms, bet uh, runājot par šo terorismu, cik lielā mērā agresīvi kāri pret musulmaņu valstīm, piemēram, pret Irāku un nākotnē iespējams pret Irānu, varētu būt veidojis un veicinājis šo te terorismu veidošanos. Tas bija skaidrs un īsi jautājums. Pusutilkungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pavisam vienkārši jautājums Vai jūs esat konstatējuši kādu saikni starp neregulāro, jeb nelegālo imigrāciju un terorismu? Šeit es domāju uh, vidusjūrā, piemēram, vai no Āfrikas uz, dien, uz dienvidu dalību valstīm tos imigrants, kas ieceļo. Paldies, Dekorkov kungs, lūdzu jums vārds pēdējiem atbildēm. Jā, es domāju, ka pirmais jautājums bija par Swiftiem. Ja? Man bija iespēja bija, būt iepriekšējās diskusijās šajā uh, komitejā par finansējuma izsakošanas programmu attiecībā uz terorismu, ko tagad uh, skata prezidentūra. Tas ir pagaidu nolīgums, kas būtu spēkā tikai gadu. Bet uh, tagad nonākot pie jūsu jautājuma, tāpēc, ka mainījās šī sistēmas uzbūve, šajā gadījumā laiks ir ļoti būtisks. Un uh, es neesmu uh, pilnībā, tātad es pilnībā piekrītu, ka šeit būs pievienotā vērtība šai sistēmai, bet uh, mums būs vai nu jāpārskata, vai nu jālemj par šī mehānisma nākotni, un mums būs jādomā, vai nevajag Eiropā šādu terorismu finansējumu izmeklēšanas sistēmu. Tas ir tā atbildot uz jūsu jautājumu. Tagadējā nolīgumā Tātad redzēsim, vai ministri to apstiprinās, bet tur ir, mēs uzstājam uz apusējību, un ja kādu dienu mums būs uh, šāda Eiropas sistēma, tad uh, mēs prasīsim no amerikāņiem datus. Runājot par Irāku un Irānu, negribu komentēt par Irāku, zinu, ka dalībvalsts bija, nebija viensprāts, un tas nav nekāds noslēpums, bet uh, Es domāju, ka mums ir tāda ārlietu politika, kas veicina cilvēktiesības, labu pārvaldību, uh, un eh, trešo valstu suverenitātes respektēšanu. Un šajā kontekstā musulmaņu valstis nav tā tad svarīgi, vai tās ir musulmaņu valsts vai nē, tas neietekmē mūsu ārlietu politiku. Jūs minējāt šo te atmosfēru Irānā, bet tas neietilpst manā darba jomā, un es gribētu izvairīties no Irānas pieminēšanas, kaut gan šis jautājums, kas ir uz spēles, ir vairāk nekā nopietns. Un tas, ka uh, šī, šī valsts ir šīītu valsts, tas nav tas izšķirotais jautājums. Drīzāk šis uh, kodoli jautājums ir izšķirošais. Runājot par uh, nelegālo migrāciju, šeit mēs neredzam nekādas saiknes. Ir Eiropā vietējais terorisms, kas nav pilnīgi saistīts ar imigrāciju, ir uh, cilvēki, kas pāriet uh, citā pārliecībā, kas pēc tam plāno uzbrukumus. Un tas nav saistīts ar imigrāciju. Var būt, ka ir cilvēki, kas cenšas uh, ieceļot un uh, 11. septembrs eh, bija tāds gadījums, kas eh, labi parādīja, ka cilvēki ieceļo Eiropā, pēc tam uzbruk ASV, bet eh, šeit mums ir noteikti jāuzlabo dati un informācija, kas attiec uz PNR un robežu kontroli, ir svarīgi apkopot informāciju, lai novērtētu, vai balstoties uz uh, slepno informāciju mēs varam uh, konstatēt, ka iespējamie noziedznieki ceļo. Un šeit es redzu zināmu risku, ka varētu tikt sajaukta patvēru meklēšana no vienas puses un imigrācija un noziedzība. Uh, Un uh, mums, protams, ir jānodrošina, ka tiek pareizi pārbaudīti ceļojuma dokumenti, ka tiek notiek apmaiņa ar informācijas starp dalībvalstīm, bet tas nav tā, ka kāds ir uh, imigrants kā tāds. Like... Paldies! Joprojām gribētu atsiek, atgriezties pie Brānta kunga jautājuma, bet uh, atļaujiet man vienu ironisku piezīmi. Uh, Šķiet, ka jūs e, tikai dažus no šiem te imigrantiem, kas šķērso vidusjūru, varat atrast e, PNR sarakstos. Bet Bronskunga jautājums, tur nebija runa tik daudz par Irāku vai Irānu kā musulmaņu islāma valstīm, bet ja jūs raugāties uz radikalizāciju, vai jūs rodat kaut kādas norādes uz to, ka šie kari tiek izmantot kā iegansts, lai cilvēki veiktu savus teroristiskās aktivitātes. Tas bija tas jautājums. Ah, Busutil kungs arī gribētu kaut ko piebilst. Jā, ja es drīkstētu piebilst. Vienkārši gribēju paskaidrot, protams, ka es nedomāju to, ka šie te nelegālie imigranti varētu būt teroristi. Es drīzāk domāju par kriminālo organizāciju finansēšanu. Uh, ka tās, tās organizācijas, kas uh, organizē visu šo nelegālo imigrāciju, jo tur ir vesels tīkls, un tur mans jautājums ir, vai jūs esat konstatējuši kādu saikni starp šāda veida kriminālām organizācijām un terorismu finansēšanu? Jā, es nesapratu īsti jautājumu. Ir dažādas noziedzīgas grupas, uh, Piemēram, viena, kas aktīvi darbojas uh, Turcijā, tā ir PKK, un uh, tur tiek uh, dažādā veidā vākta nauda ar kontrabendu, un tiek veikt uzbrukumi Turcijā un Irākā, un tā tas ir. Jā, tā tas varētu tā notikt, bet tā nav tikai cilvēku kontrabanda. Tā ir visādi cita kontrabanda arī, kas varētu dot līdzekļus. Runājot par pirmo jautājumu. Zināmi cilvēki izmanto zināmus uh, uh notikums, ja mēs paraugāmies uz Alkaīda retoriku, tad tur tika izmantoti dažādi notikumi, Tas ir tā, tā tiešām ir, un tas, ka nav risinājums tuvajos austrumos, tas tie vienmēr tiek izmantots. Un to mums vajadzētu pēc iespējas drīzāk atrisināt, un līdz šim mums tas nav izdevies starptautiskā līmenī, bet, protams, ka tas tiek izmantot. Irākas invāzija arī ir, protams, izlais, izvaisījusi veselu vilni. Uh, retorikas ziņā no islāma grupas. Paldies par atbildēm uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka šis pēdējais jautājums demonstrē tikai to, ka ja mēs vēlamies uh, sasniegt cilvēkus patiešām, tad mums ir jānodrošina tas, ka mēs saglabājam savus morālos principus un nedodam neviena uh, krimināliem aktivitātēm nekādus iemeslus un ieganstus. Paldies par atbildēm uz šiem jautājumiem, un es uh, saņēma jauku ierosinājumu. Šī mēneša beigās būs šīs komitejas delegācijas, kas dosies uz ASV, lai tiktos ar kongresa pārstāvjiem, un mēs uh, domājam, vai jūs būtu um, gatavs uh, šajā kontekstā viedokļa apmaiņai ar šo te delegāciju. Jūs arī būsiet Vašingtonā tajā pašā laikā lieliski. Tātad es to pieņemu kā piekrišanu, ka jūs esat gatavs uh, īsai sagatavošanās sesijai. Un Sāra grib izteikties par šo pēdējo punktu. Tikai informējot uh, deputātus un jūs, man liekas, ka plāns ir, ka ASV delegācijas birojas dosies uz turien tajā pašā laikā, un tā kā esmu ASV delegācijas pirmā vicepriekšsādātāja, tad uh, gribētu teikt, ka šī ideja, protams, vēl nav pilnībā apstiprinājusi, bet, ja jūs atļaut, mēs varētu sadarboties kopā ar Liba delegāciju, protams, citā krēslā, bet es tātad labprāt iesaistītos jebkurā šajās brīfinga aktivitātēs. Paldies! Ja nevienam nekas nav sakāms citos jautājumos, tad mēs šo sēdi slēdzam. Paldies! Rīt mēs tiekamies desmitos, man jāsaka. Desmitos precīzi.